rīts, un ja ir kādi iebildumi, tad nē, tā nav, tad līdz ar to šis protokols ir apstiprināts. Saskaņā ar mūsu apstiprināto darbu kārtību seko padomus un komisijas paziņojumi par situāciju tuvajos austrumos un gazā. Man ir īpašs prieks eh, šeit parlamenta sēžsalē sveikt ārlietu ministru Švarcenbergu, padomas priekšsēdētāju ārlietās, kas vēl nu pat bija Āfrikā, un viņš ir uz karstām pētām ieradies šeit, lai ziņot. Mēs sveicam jūs parlamentā, Švarcenberkungs. Mēs arī priecāmies redzēt atbildīgo komisāru Benitu Ferrero Valnerskundzi, kas ļoti labi pazīst to austrumu konfliktu situāciju. Un es tiešām priecājos jūs šeit redzēt. Kolēģi un kolēģi, jūs diemžēl esat mazā skaitā vēl, bet tie, kas esat, esmu pārliecināts, ka jūs ļoti aktīvi piedalīsieties debatēs. Un dodu vārdu Švarcenbergam, ārlietu ministram, lai viņš sniegtu uzrunu. Lūdzu. Mr. President, Godātais priekšsēdētājs, godātie deputāti, es jums pateicos, ka dodat man iespējas piedalīties šajās ļoti aktuālajās debatēs par dramatisko situāciju tuvajos austrumos. Godātais priekšsēdētājiem, kops uzstākās Izraels militārā kampaņa 27. datumā mēs redzam, cik ļoti sāsinājusies ir drošības situācija. Ir turklāt šim militāram konfliktam ļoti smagas humanitārās sekas cilvēku situācija Gazas sektorā. Kopš operācijas sākšanas aptuveni 900 palestīnieši ir gājuši bojā. Vairāk nekā 30% no tiem ir bērni un sievietes. Mm, tas ir nopietni satraukoši skaitļi. Mēs esam nopietni satraukušies par cilvēku dzīvību zaudēšanu, un to esam pauduši arī savā prezidentūras paziņojumā. Eiropas Savienība izmanto savus instrumentus šajā ļoti sarežģītā situācijā. Vēlamies novērst turpmākus cilvēku upurus un vēlamies uzsvērt savu līdzjūtību upuru ģimenēm. Mūs īpaši satrauc šādi notikumi. Un tā kā jau ANO ir aicinājis, un īpašie cilvēktiesību konvoji ir mēģinājuši uzlabot šo ļoti dramatisko humanitāro situāciju. Turpat 4200 palestīnieši ir ievainoti saskaņā ar, ar ANO ziņotāju datiem. tur pat 28 tūkstoši ir zaudējuši savas mājvietas vai ir nonākuši kā ķilnieki. Nozīmīgs skaits ir spiesti meklēt patvērumu patvērsmēs. Mēs redzam, cik ļoti sāsinās šīs humanitārās vajadzības kas izriet no Izraels militārajām akcijām, un šiem cilvēkiem tagad ir nepieciešama konkrēta palīdzība, patvērsme, pārtika, ūdens un medicīnas aprūpe. Tā kā ir nopietni iedragāts un sabojāts arī ūdens sistēmas, gazas iedzīvotājiem ir ļoti problemātiski iegūt tīru dzeramu ūdeni. Tā kā šo primāro vajadzību nodrošināšana, ūdens nodrošināšana ir pats pirmais uzdevums. Mēs redzam, ka arī dažādi cita veida trūkumi ar vien visu laiku vajā vairāk šos iedzīvotājus. Kopš pagājušā gada nevalstiskās organizācijas ārlietu eksperti vairs netika ieļau, iekļau, pieļaut viņu nokļūšanu gazā. Turklāt daudzās sarunas, atvainojiet, tanki, kas iebraukuši gazas sektorā, arī skaidri parāda šo um, elitāro ofensīvu apjoms. 25 tanki, kas tagad um, katrā ziņā nodara milzīgu postu, un līdz to 300, aptuveni 300 smagās kravas mašīnas, kas gaida, lai varētu nogādāt palīdzību, pilnībā nevar to izdarīt, un cilvēki ar vien gaida uz šo palīdzību. Eiropas Savienība uh, Es saku visdziļāk nožēlu par šā traģisko notikumu attīstību. Trīs dienas pēc militārās operācijas uzsākšanas ārlietu ministri tikās ārkārtas sanāksmē Parīzē, lai apspriež šo situāciju. Viņi skaidri norādīja, ka ir jāpanāk nekavējoties pamiers un ir jāturpina miera process. Mē, viņu nodoms bija tiešām uh, patraukt vardarbību un atvieglot humanitāro krīzi. Prezidentūra arī eh, uzreiz sasauca un iznot delegācijas vizīti uz reģionu. Ārlietu ministrs apmeklē šo reģionu no 4. līdz 6. janvārim, tikās arī ar Eģiptes vadītājiem un Jordānas vadītājiem un Izraels vadītājiem. Sīrija, Libāna un Turcija arī tikai saistīts sarunās. Uh, radās pirmās iespējas par iespējamo noregulējumu vienošanos, lai pārtrauktu Hamas uzbrukums Izrēlē un Izrēlas militārās operācijas, un līdz ar to panāktu to, ka vismaz var nodrošināt humanitārās palīdzības sniegšanu un pamat uh, vajadzību nodrošināšanu tik ļoti svarīgo vismaz primāro veselības aprūpi. Diemžēl šī situācija nekādā veidā nebija ideāla. Ar vienu turpinājās periodiski raķešu šāviņi. Gaza piedzīvoja nopietnu sodu, ekonomisko blokādi, kas vaināja viņas ekonomisko attīstību. Lai panāktu patiesu mieru, pamieru, tika parakstīts kompromiss apturēt raķešu uzbrukums un uzsāktu pamieru procesu. Tas būtu tāds paļau mm, risinājums, kuru mēs varētu mm, arī apstiprināt. Taču ilgtermiņa pamieru nodrošināšanā ir jāpanāk nelegālo ierāču uh, tranzītu un kontrabandas ceļu apturēšanu lai gaz varētu turpmāk attīstīties mierpilnā ceļā. Tāpēc izmantoja starptautiskās diplomātiskās misijas, kas novērotu pamieru ievērošanu un tiešām varētu būt uh, nozīmīgs solis reālai pamieru īstenošanā. Eiropas Savienība ir gatava nosūtīt savus novērotājus uz gazu un tādējādi arī paplašināt tās mandātu. Eiropas robežu um, grupas misijai. Mēs esam panākuši to, kā Izrēla piekrīt, lai tiktu nogādāt Gazā tik ļoti svarīgā pārtika un medikamenti. Tomēr tas vēl uh, nav noticis, taču šāds pamiers ļautu nodrošināt šo vajadzīgo produktu nogādi Gazā. Uh, un tālāk mēs varētu sagaidīt, ka pamat pakalpojumi atkal tikt nodrošināti. Izrēlai savukārt ir jānodrošina, ka palīdzības sniedzējiem tiek nodrošināta drošība um, šo kravu nodrukādāšanā, nodrošinot, nododot gan medikamentus, gan arī svarīgo degvielu mm, cilvēm iedzīvotājiem. Tāpēc Izrēlai jānodrošina šis drošais ceļš uz gāzes sektoru gan arī iebraucot, gan izbraucot no gāzes joslas. Taču ir risinājums. Ir jāpanāk ilgtermiņā, lai šajā reģionā valdītu miers. Mums ir jāspēj atbildēt un risināt šie nopietnie izaicinājumi. Mums ir jāpanāk šāda visaptveroša stratēģija, uzlabojot arī Palestīnas politisko situāciju un atsāktu miera sarunas, kas ir pārtrauktas mm, šīs gazas krīzes dēļ. Valdības pārstāvis, kas tagad runā um, Palestīnas pašpārvaldes vārdā, lūk, šāds pārstāvis būtu daudz mm, vairāk vajadzīgs nekā jebkad agrāk. Un tad saskaņā ar Arābu līgas rezolūciju no 26. novembra, 2008. gada 26. novembra, kurā skaidri norādīts, ka 2008. septembrī parakstītās deklarācijas iznošana ir izšķiroši svarīga, lai palestīniešu pašvārvalde īstenotu kvartetu noteiktos principus. Eiropas Savienība uzsver vajadzību panākt patiesu un ilgstošu mieru tuvējos austrumos. Samierināšanas procesā starp Palestīnu un Izraēlu, atrisinot daudzus strīdīgos jautājumus, izbeidzot Palestīnas konfliktu un līdz ar to atrisināt visus būtiskos strīdus jautājumus. Eiropas Savienība arī aicina tātad šādu visaptverošu risinājumu tuvo austrumu miera procesām visām pusēm ir jābūt gatavām tiekties pēc visaptveroša miera. Lai šīs divas demokrātiskās valstis tad varētu pastāvēt līdztekus mierā un drošībā un savstarpēji atzītās teritorijās iezīmētās robežās. Patrauktu jebkuru vardarbību un līdz ar to nodrošināt mieru Palestīnas-Izraels konfliktā. Šis politiskais zaudējums, mēs redzam, tas ir nopietns, ir reģionālā līmenī pieaugusi radikālo spēku ietekme. Šāda mērenība vairs, diemžēl, mēdrenie spēki vairs nav pieteikšanas. Un mēs redzam, ka vienīgais risinājums ir patiesi uzticama Palestīnas valsts, kas nodrošinātu mieru, kas tik ilgus gadus, diemžēl, ir bijis tālu no realitātes. Tāpēc nekavējoties ir jāspēr zinām soļi, konkrēti pasākumi, lai novērstu militāro operāciju nelabvēlīgu ietekmi un atsāktu un runāt par konkrētu iznākumu. Paldies jums par uzmanību! Herzlichen Dank. Paldies. Ārlietu ministram Švarcenbergam un tagad komisijas vārdā uzstāsies komisāra Ferrero Valdner, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Of... Priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Tiešām mēs varējām iedomāties, ka šis gads sāksies labāk, bet diemžēl mums ir šausmīgs konflikts Gāzā, kas jau ilgs trīs nedēļas. Tas ir izraisījis būtisks pārdoms, un mēs par to jau runājam arī vakar AFET un attīstības komiteja, piedaloties tiem Eiroparlamenta deputātiem, kas šonedēļas nogali bija Gāzā. Padoms priekšsēdētājs jau minēja situācijas attīstību, katru dienu palielinās gan nogalināto, gan ievainoto skaits, un ir aizvien vairāk cilvēku, kas cieš no aptekumiem un palīdzības iestādes. Humanitārās palīdzības iestādes arī ziņo, ka nepietiek pārtiks produkti, citi pamatprodukti nemaz nerunājot par to, ka infrastruktūra un mājokļi ir sagrauti. Arī Izraels pusē ir zaudējumi. Izraels, ir, Izraels teritorija ir sasniegušas eh, simtiem raķetes, kas nāk no Hamas puses. Mērķis šīm raķetēm ir civila objekti. Diemžēl vienmēr tā viss rezultātā vairojas eh, cilvēku ciešanas, kā jau jebkurā karā. Tad eh, līdz ar to mieru noslēgšanas perspektīva aizvien tālāk attālinās tas viss var ļoti negatīvi ietekmēt visu reģionu stabilitāti kopumā. Es gribētu īsumā pastāstīt par diplomātiskiem pasākumiem, kurus mēs veicām, lai izbeigtu šo konfliktu, lai atrisinātu vidējā un ilgtermiņa uzdevumus. Mēs esam bijuši aktīvi no pirmās dienas un ļoti svarīgi atzīmēt eh, tieši šo faktu. Uh, Mēs nebijām pats galvenais dalībnieks eh, šajā noregulēšanas situācijā, bet viens no galvenajiem gan. Tiklīdz krīze aizsāk, iesākās tā 3. decembrī notika ārlietu ministru ārkārtas sanāksme. Tajā laikā tika izstrādāti arī priekšlikumi, kas tika iekļaut Parīzes deklarācijā, kurš nolūks bija noregulēt šo situāciju. Mēs izmantojām šo dokumentu, kad apmeklējām tuvos austrums. Deklarācijai ir trīs elementi. Pirmkārt, Parīzes deklarācijā ir aicināts um, nekavējoties nodrošināt uguns pārtraukumu, ieskaitot arī uh, raķiešu šaušanas pārtraukšanu no Hamas puses uz Izraelu, kā arī otrādi Izraels uh, uzbrukumu pārtraukšanu uh, Palestīnas teritorijām mēs gribam, lai būtu atvērti arī robežšķērsošanas punkti, tā ka ir rakstīts 2005. gada nolīgumā, mēs esam pauduši arī gatavi uh, nosūtīt Eiropas uh, pārstāvs uz Rafu, lai būtu šis punkts atvērts. Mēs gribam arī pētīt iespēju piedāvāt mūsu palīdzību, sakārtot situāciju arī citos pārējais punktos, ne tikai Rafa. Tālāk eh, mēs pasvītrojām komentārās situācijas eh, kritiskumu, ir nepieciešams nekavējoties rīkot, rīkoties, ir jāvar vaļā pāreiz punkti, lai caur šiem punktiem varētu gan medikamenti, gan pārtika tikt nogādāta, lai humanitārās palīdzības sniedzēji varētu iet pār robežai un veikt savu darbu Palestīnas teritorijā. Un no savas puses mēs esam pasvītrojuši, ka šajā konfliktā nav iespējams militārs risinājums, ka miera process ir vienīgais ceļš uz priekšu, ka pusēm ir jādara viss iespējamais un jāmeklē miera risinājums, un mēs esam gatavi to atbalstīt. Kā jau dzirdējāt, mūsu misijā, kurā piedalījās arī Sarkozī kungs, tad viņš plānoja apmeklēt Sīriju un Libānu, un tad viņš vēlāk eh, izlēma apmeklēt arī Eģipti un eh, eh, Izraelu. Tas viss, lai īstenotu 3. decembra deklarāciju. Protams, tā bija ļoti svarīga institīva, jo atmērā, ka drošības padoms vadītāji šobrīd ir Francija. Mēs paredzējām Ramalā kopēju sanāksmi. Tai sanāksmē Sarkozī kungs iepazīstināja klātesošos ar uguns pārtraukšanu plānu. Eh, trojkas eh, formātā mēs eh, centāmies izplānot atsevišķus soļus, iesaistot Eģipti, Jeruzalem. Mēs gribējām sūtīt no Eiropas puses ļoti spēcīgu signālu un trijotne vai trojka pauda Eiropas institūciju nostāju, kā arī pauda šo nostāju līdz ar šo institūciju pārstāvu klātbūtni. E, tad mm, prezidents apmeklēja arī Sīriju kopā ar Solāns kungu, arī e, Libānu, un tas viss e, arī Turcija piedalījās un tas bija ļoti nepieciešams. Kā jau es teicu, īpaši aktuāli ir humanitārā situācija. Mēs aicinām atvērt robežu šķērsošanas punktus, un mēs lūdzam, lai būtu atsevišķas stundas tiktu deklarētas kā pamiera stundas, lai starptautiskās organizācijas varētu veikt savu darbu. Šajā deklarācijā iekļautie punkti daļēji ir pieņemti ar Izraels valdību. Ir arī atrunāts, ka Eiropas pārstāvs atradīsies Izraels teritorijā palīdzēs noregulēt situāciju, iesaistot arī militāro spēks. Mums ir koordinators arī, kas darbojas no Libāns. Es gribētu pateikties visiem drosmīgajiem kolēģiem, kas joprojām strādā Gāzā. Te jāpiemina gan ICAC, gan Andra, arī vispārējās organizācijas, kas, protams, saņem arī mūsu finansējumu, bet arī vispārējās, kas to nesaņem. Es gribētu pateikties visiem, kas palīdz. Un es gribētu arī izteikt visdziļāko līdzjūtību to darbinieku ģimenēm, kas jau ir gājuši bojā vai cietuši šajā dramatiskajā gadījumā. Komisija arī ir piešķīrusi komunitāro finansējumu, esam gatavi to turpināt arī nākotnē. Kāds tad ir mūsu sarunu rezultāts? Padoms pārstāvs jau teica, galvenie elementi ir izstrādāti, ir viss nepieciešamais, lai vēlāk pieņemtu drošības padomas rezolūciju. Un šī uh, rezolūcija dažas dienas pēc mūsu sanāksmes tika arī pieņemta, tikai dažām valstīm atturoties. Eģiptieši pārstāja ievest caur tuneļiem ieročus. Mēs plānojam arī iespējamo spēku vai kontingenta izvietošanu, piedaloties e, starptautiskiem spēkiem, e, sadarbojoties ar, pašpa, ar Palestīnas pašvārvalde, mēs gribam arī kontrolēt eh, koridorus starp gāzu un um, Palestīnas pašpārvaldu. Mēs esam nosūtījuši savas prasības, Hamas pārstāvji to spēta un ļoti svarīgi cerēt uz to, ka drīzumā kaut kas arī notiks. Man pēdējā informācija norāda, ka visi iesaistītie darbos ļoti cītīgi pie šī plāna. Varbūt pēc dažām dienām mums būs uguns pārtraukšana, mums būs pamiers, un es tiešām ceru, ka tas tā arī notiks par vidusposma perspektīvām. Diemžēl gan Izraela, gan Hamas pirmajā pieejā ir noraidījuši drošības padomas prasības. Tomēr mēs ļoti ceram, ka vienošanās drīzumā tiks panākta. Ļoti svarīgi pateikt, ka Ēģipte spēlē ļoti svarīgu lobu uzņemot tiešus kontaktus ar Hamas Un šajā kontekstā arī e, Sarkozy vizīte Sīrijā turku palīdzība ir ļoti svarīgs. Es saprotu, ka arī katrā varētu notikt šīs nedēļas beigās Arābu valstu samits. Mēs izmantosim diplomātiskās aktivitātes, arī šī aktivitāte būs tāda, eh, kur tiks iesaistīts visas organizācijas visas valsts, kas var ietekmēt Hamas, kas varētu palīdzēt izveidot ilgtermiņa risinājumu, iesaist, tā kā tas ir prasīts eh, drošības padoms rezolūcijā numur 18 sēšana. Tik līdz uguns pārtraukšana tiks nodrošināta tad mums vajadzētu padomāt par tādu kā konferenci, kur mēs varētu formulēt vēl vairāk, vēl konkrētākus uzdevumus, kas eh, savukārt palīdzētu uzlabot palestīniešu iedzīvotājs situāciju Gazā. Bet, lai ko mēs nedarītu, tas eh, nevarētu pārtraukt mūsu virzību uz mieru. Mums vajadzētu domāt par rekonstrukciju, par atjaunošanu, un tad, kad mēs zināsim, kāds risinājums ir iespējams, es atkal griezīšos pie jums ar lūgumu atbalstīt atjaunošanas pasākumu. Ģenerālsekretārs Banki Munds arī ir devies uz šo reģionu, un cerams, ka arī viņš no ANO puses varēs dot savu ieguldījumu veiksmīgi risinājuma meklēšanā, proti pamiera nodrošināšanā. Runājot par ilgāka termiņa perspektīvām Jāatzīst, ka esošā ofensīva vājina uzticēšanos gan palestīniešiem, gan Izrēlai. Militārās operācijas nekad nenoved pie ilgstoša miera. Tikai sarunas, tikai politiskās vienošanās to nodrošina. Tāpēc ir nepieciešams atjaunot dialogu gan starp izrēliešiem, gan arī ar Palestīnu, gan arī palestīniešu dažādu formēm vidu ir nepieciešams atjaunot sarunas ar mērķi nodrošināt visaptvarošu mieru, un es domāju, ka mums šai ziņā būs jāsadarbojas ar jauno ASV administrāciju, lai mēs varētu jau no paša sākuma atbalstīt divpusēju sarunas. Šai ziņā es arī atbalstu nākamās valsts sekretāras Hillarijas eh, Klintonas solījumu veicināt šo procesu. Uh, Mēs ceram, ka ne tikai procesu, bet arī būtību varēs veicināt, un Napoli process tiks arī īstenots. Runājot par palestīniešiem. Palestīniešu eh, samierināšana arī ir ļoti svarīga. Skaidrs, ka Hamas tiks iznīcināts ar šo operāciju. Droši vien eh, politiski varbūt viņš arī tiks stiprināts, bet galīgi sagrauts militāri. Eh, Hamas jautājums ir viena lieta, bet no otras puses ir PLO reforma un Fatah reforma. Un, lai būtu ilgstoši miers, palestīniešu pašpārvaldē, jāvēršas pie visiem uh, palestīniešiem, ir jāveicina divu valstu risinājums, izmantojot miermīlīgus līdzekļus. Konflikts Gazā, diemžēl, ir ar atskaņām visā reģionā. Izraels tēls ir bojāts, sabojāts, arī atsevišķu arābu valstu tēls ir eh, bojāts un izrēliešiem un Izraels tautai ir jāsaprot, cik tas ir negatīvi un cik tas uh, negatīvi ietekmē uh, visus cilvēks, kas tiec pēc mieru. Mums ir konkrēti jāpauž savu nolūku. Izraela nedrīkst tērēt laiku, ir jātiec pret mieru, tas ir jādara obligāti. Lūk, godājumie deputāti, tas ir tas mans situācijas analīze, un mums ir jātiec pēc uguns pārtraukšanas, jo tikai notrošinot uguns pārtraukšanu, mēs varam tālāk ķerties pie mieru sarunām, iesaistot arī jauno ASV administrāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Wir kommen. Paldies, Kommissārs Kunz. Mēs turpinām tagad diskusijas politisko grupu vārdā un Eiropas Tautas partijas vārdā Salafrankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. 17 vardarbības dienas ir norisinājušās Gazā, un jāsaka, aina ir ārkārtīgi skumji, ir zaudējuši dzīvību cilvēki, sievietes, bērni, un šī atriebības sajūta un vēlme ir atkal stiprinājusi radikāļus Palestīnas pusē. Kā jau padoms priekšsēdētājs norādīja, ir iespējams uzvarēt visas kaujas karā, bet var zaudēt vissvarīgāko kauju, un tas ir kauja par mieru. Protams, ka var vienu vai otru vainot un censties rast iemeslus, bet svarīgākais, kā Valdners kundze norādīja, ir panākt nepā, nekavējošu uguns pārtraukšanu, kā jau to prasa ANO drošības padomas rezolūcija 1860 un kā jau Eh, ģenerālsektāra kungs arī norādīja, eh, kuru vajadzētu abām pusēm ievērot. Tāpat laikā ir jārisina ārkārtīgi uh, smagā humanitārā situācija uh, Palestīnā. Uh, Hamas ir uh, viena no Eiropas Savienības melnajā sarakstā iekļautajām teroristu organizācijām, un tā ir ne tikai šī konflikta uh, uzsācēja, bet arī pats iemesls. Mana grupa priekšstādātāji atbalsta visas eh, politiskās grupas, kuras eh, atbalsta rezolūciju, par kuru mēs balsosim rīt, un gribu pateikties tiem kolēģiem, kas eh, bija tur uz vietas un veica sarunas. Īpaši gribu pateikties Broka kungam, manas grupas pārstāvim, kuram bija ļoti sarežģīts uzdevums. Mēs esam ar padomu un ar komisiju to darbā. Ceram, ka darbā sadarbībā ar Ēģiptu un ar citām kvarteta dalību valstīm mēs varēsim panākt kādus panākumus. Un Klintons kundze jau arī savā paziņojumā norādījis, ka viņa vēlas sarunas un vēlas panākt risinājumu. Un visbeidzot svarīgākais, mēs esam vērtība Eiropa un mūsu vērtība pamatā ir miers. Mēs uh, nedrīkstam palikt vienaldzīgi, mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs varētu panākt un nodrošināt mieru. Negribu emocionāli uh, aizrauties, uh, bet tomēr nedrīkst pieļaut, ka mūsu sirdis nocietinās šī konflikta uh, dēļ. Paldies, Elēks Šolts kungs, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Godātās dāmas kungi. Šodienas debats mums visiem ir ļoti smags. Tas ir smags tādēļ, ka Izraela ir mūsu draugs. Daudz no mums, es pats personīgi to gribu uzsvērt, mēs ar šo valsti esam saistīti ar ciešām draudzības saitnēm. Tādēļ svarīgāk ir, ka mēs arī spējam runāt ar draugiem atklātu tiešu valodu par ļoti pretrunīgiem jautājumiem. Šis konflikts jau ir pieprasījis vairāk nekā tūkstoš dzīvības 17 dienās. Tas ir ļoti asanēns konflikts. Un visvairāk ir satraucoši, ka tieši cieši arī bērni un sievietes. Mums ir apvienoto nāciju rezolācija, un uz to balstoties mēs varējām jau izsludināt arī pamieru un to panākt. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šo konfliktu varēsim atrisināt tikai balstoties starptautiskām tiesībām. Un starptautiskās tiesības un starptautiskās tiesības ir ievērojams tikai tad, ja šīs valstis var īstenot savas pašnoteikšanās tiesības. Par to mēs vairs nediskutējam. Līdz ar to šis uzaicinājums apturēt ieroķus un pārvarēt humanitāro krīzi tas nav, protams, tas pats kodols mūsu realizācijā, bet mēs to vēlreiz uzsveram. Tūlīt pat pārtraukt badu un šo cilvēku nelaimes. Ar vienu paliek spēkā Izraēlas pašaizsardzības tiesības. Ir Izraēlas tiesības aizsargāt savus iedzīvotājus pret tiem, kas vēršas pret šo valsti. Taču demokrātisko tiesību iekārt prasa arī, lai vienmēr izvērtētu, vai Eh, šie aizsardzības pasākumi ir tiešām samērīgi. Un es personīgi, un arī zinu, ka daudzi mm, šajā parlamentā mani atbalstīs, sakot, ka šie nav samērīgi instrumenti. Uzskat, ka mēs saviem draugiem, lai arī kāda būtu viņa politiskā orientācija Izrēlā, mēs varam pateikt, protams, ka mēs atzīstam, Hamas nav nekāda miera organizācija. Mēs apzināmies, ka Hamas cilvēki nepiekrīt mūsu vērtību izpratnē. Un šīs raķetes, kas tiek šautas pret Izrēlu, ir konkrēts Izrēlas apdraudējums un tiesību pārkāpums. Taču, ja mēs izvairāmies risināt ko konstruktīvu dialogu, kas ir a, pamats mierpilnam procesa atrisināmam, tad, diemžēl, mēs atstājam vienīgo citu risinājumu, kas ir bruņota cīņa. Līdz ar to te vajag būtiskas korekcijas ieviest. Es uzskatu, ka mums ir jārunā ar Hamas. Ja Izrēla to tiešā veidā nevar darīt, un to es saprotu, jo Izraels politiķi tā arī pasaka, mēs ar viņiem nevaram vienkārši runāt. Tad, manuprāt, ir savukārt valstis, kas to var darīt, kuriem vajadzētu to darīt. Bet, ja valdības pārstāvi vai deputāti saka, nē, mēs to nedarīsim, jo es tautiskās cits iespējas. Viens no tiem ir kvartets, un kvartet ietvaros tieši ir viens no šādiem uzdevumiem arī Eiropas saimnības ietvaros panākt dialogu par uh, konfliktu noregulējumu. Tā ir liela kļūda domāt, ka, ka šo tuvu austrumu konfliktu var izbeigt ar militāru risinājumu. Uzskat, ka to var fundamentālu, būtisku kļūdu, mm, lai kura pus to teiktu. Nevar būt nekāds terorisms um, pasākumi, nevar būt šādi militārie atbildes soļi. Vienīgais reālais risinājums ir starptautisko sarunu risināto iesaistīšanu. Mums ir jāpanāk pamiers, tūlīt nekavējoties. Un šis ir mehānisms, kas ir starptautiskās sabiedrības rokās. Un, ja tiešām vajadzētu, tad mēs varam arī izveidot starptautiskos uh, karaspēkos arī iesaistīt arābu valstis. Bet es jau tagad aicinu panā, pamieru. Kad es pats biju jauns puisis un tikko iesaistījos politikā, es dzirdu bieži vien viss teica, ar teroristiem nerunā. Toreiz bija Arafats. Toreiz viņu uzskatīja par galveno teroristu. Pēc pāris gadiem es redzēju, ka kad šis Arab, uh, mm, arabu terorists saņēma toreiz Nobel mieru prēmiju kopā ar Izraels premjeru. Ko es toreiz sapratu? Tas nav jautājums, ar ko mēs runājam vai nerunājam, bet par to, kā mēs atrisinām, kādā veidā panākam šo svarīgo risinājumu. Un tādēļ es un man politiskā grupa un visi, kas esam strādājuši pie šiem centieniem, es gribu pateikties visiem un uzskata, ka šis priekšlikums to atbalsta visas politiskās grupas, kas tiešām var dot savu ieguldījumu situācijas uzlabošanā. Un tas ir mūsu mazs ieguldījums, lai tomēr mēs pielikt punktu šai nepienesamai situācijai. Paldies! Jā, paldies! Tālāk liberāļu grupas vārdā Aneminaits. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Uh, mums ir nepieciešams formulēt savas uh, prasības, un tas ir pārtraukt uh, uguni, nodrošināt pamieru un nodrošināt humanitārās palīdzības piegādāšanu, un pēc tam panākt arī ilgslaicīgu pamieru pārtraukt ieroču tirzniecību, uzraudzīt robežu starp Gāzu un Ēģipti, atsaukt Izraels spēkus, atvērt robežu pārējais punktus, atcelt ar embargo un tā tad visu to darīt kompleksi. Situācija ir ļoti sarežģīta un iespējams, ka tur būs nepieciešama starptautisko spēku klātbūtne un palīdzība, un es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu gatavoties tur līdzdarboties. Gribētu uzsvērt divus elementus. Lai mm, mēs eh, eh, veiksmīgi darbotos, ir jā, jādarbojas kopā vienoti un nevis fragmentēti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nu, panāktu efektivitāti. Tāpat ir nepieciešams, lai ASV un arī Alā, Arābu eh, līga līdzdarbotos šajā procesā. Gribu piebilst, lai mēs panāktu kādu reālu alternatīvu Gazā, Izrēlai ir jāuzlabo situācija uh, Jordānā, Jordānijā, jo arī uh, Rietumkrastā es atvainojos, jo arī tur uh, veiktie pasākumi uh, neatvieglo situāciju. Un visbeidzot gribu norādīt, ka uh, Eh, nonāks, mēs nonāksim pie dienas, kad uh, visi uh, cilvēki sazināsies un būs draugos ar visiem pāriem cilvēkiem. Paldies. Nācu Eiropas vārdā Muskadīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, visi esam satraukti par, to, par šo situāciju, bet man šķiet, ka man ir pienākums pateikt nē šai liekulībai. Problēmas pirmsākumi meklējam jau sen atpakaļ, un palestīniešiem ir, palestīnieši ir uzstājuši uz savām tiesībām, ka viņiem ir tiesības uz savu brīvu valsts, tāpat arī Izraēlis tauta ir uzsvērusi uz savas tiesības pastāvēt un arī, lai tai būtu valsts. Izraēla tika izsvītrot no kartes Francija, Itālija, Spānija, Vācija šīs valstis nekādā veidā negribētu būt izsvītrotas no pasaules kartes. Tās nebūtu piekritušas, ja šīs valstis kāds uzskatītu par neesošām. Izraela, kā mēs zinām, neuzsāka šo kāru, un terorisms joprojām ir viena no būtiskākajām problēmām reģionā. Es domāju, priekšstādātāja kungs, ka bez liekulības mums vajadzētu uh, um, uzņemties savu pienākumu un jāsāk domāt uh, citā veidā. Mēs nevaram uzskatīt, ka uh, dialogs ar uh, teroristiem ir attaisnojams, ka tas attaisno uh, ka tas attaisno šo civiliedzīvotāju nāvi, jo uh, Neviens terorists nākotnē nedrīkstētu tikt attaisnots, uh, ja tas uh, rada vardarbību un uh, bojā iet cilvēki, it kā aizstāvot kādu pamatotu iemeslu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jānāk lejā ar konsekventāku pieeju. Mums ir jāspēj sadarboties ar valstīm, kas ir iesaistījušies šajā procesā, lai varētu nodrošināt uh, humanās palīdzības uh, piegādi, lai arī uh, Izraels iedzīvotāji varētu mierīgi dzīvot, jo šobrīd ir ārkārtīgi daudz ciešana, un droši vien vajadzētu norādīt arī uz to, ka mums vēlreiz vajadzētu uh, pārdomāt savu uh, nostāju par palīdzību, ko mēs sniedzam citiem. Euh, monsieur, monsieur Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Eh, situācija ir eh, ļoti eh, smaga. Cerības pēc miera un drošības no abām pusēm iztvaiko gaisā Gazā un ir tikai nāve, iet bojā bērni, sievietes, vīrieši, ir daudz ievainotie. Mēs esam ārkārtīgi tālu no šīs cerības par drošību. Visi, kas domā, ka šis karš ir kaut kāda loģika un Izrēla ir eh, sava taisnība. Tie, kas domā, ka šo karu attaisno tas, eh, ka eh, Izrēla veids raķešu uzbrukums, tad jāsaka, ka palestīnieši laikam neko nav sapratuši, nekādu mācību nav guvuši, jo mācīt. Tā ir tāda kā melnā pedagoģija, kas nekad nav uh, strādājuši. Me, strādājis. Mēs zinām, ka uh, tie, kas uzsāk karu, viņiem jāzina, kā šo karu pabeigt. Viņiem jāzina, kāds ir kara mērķis. Un šī kara mērķis ir uh, panākt lielāku drošību Izrēlē. Un mēs varam uh, teikt, ka šī uh, kara mērķis nekad netiks panākts tieši tāpēc, kā šis karš notiek, jo, jo vairāk tiek nogalināti civiliedzīvotāji, palestīnieši, jo mazāk drošības būs reģionā. Šī ir drāma, šī ir traģēdija, kas šobrīd notiek šajā brīdī, šajā reģionā. Un uh, tieši tāpēc mums ir jābūt skaidriem šeit savā nostājā. Šulckungam ir taisnība, ir jāaizstāv Izrēla, Izrēlas priekšā. Ir jāaizstāv Izrēlu no šīs vēlmes rast militāru risinājumu ar armijas palīdzību ir jāaizsargā palestīniešus eh, no Hamas, ir jāaizsargā palestīnas civiliedzīvotājs no Hamas. Tāda, tāds ir mūsu uzdevums. Tas, protams, nav viegli, bet ir jābūt skaidriem. Mēs eh, prasam padomē, beidziet eh, domāt par kaut kādu upgradingu un uzlabošanu. Ir jāuz Ja mēs nevaram uzlabot attiecības ar Izrēlu šādā situācijā, kāda tā ir, tas nav pareizais, tas nav īstais risinājums. Es prasu visiem kas veids dialogu ar Hamas. Neesiet naīvi un nedomājiet, ka ir nepieciešams veikt dialogu ar Hamas, lai kaut kādā veidā uzlabotu situāciju uh, Gazā, tāpēc ka viņiem ir vāra un iespējas. Uh, bet tāpat eh, jāsaprot, ka eh, Hamas eh, šajā reģionā vēlas karu, un Izraela ir iekritusi Hamas rokās un slazdos Tāda ir uh, šī taisnība, un to arī vajag skaidri un gaiši pateikt Hamazam. Ir jāatsakās no šīs pašnāvnieku stratēģijas, ko piekop Hamas, un kas vēlas, lai tikai būtu arvien vairāk un vairāk upuru, un lai varētu eskalēt šo agresiju pret Izraelu. To Hamazam vajag skaidri un pateikt. Un noslēgumā gribu pateikt vienu lietu. Vienīgais, kas var noregulēt Hamas problēmu, tie ir palestīnieši. Kamēr Izraela uh, nebeigs rietumkrasta okupāciju un kamēr netiks rasts eh, pozitīvs risinājums, eh, arvien vairāk eh, palestīnieši arī sniegs atbalstu Hamazam. Ja netiks palestīniešiem dotas vairāk cerības uz mieru, viņi arvien vairāk atbalstīs Hamazu. Un atbrīvosim Palestīnu no Izraels okupācijas. Paldies! Paldies! Tālāk Eiropas eh, zaļo vārdā Margantīna kundze. Jā, paldies. Es um, jau atskatos apkārt 15 gadus, um, darbojos un zinu, ka traģiskas situācijas nemitīgi atkārtājušās. Un tie, kas zaudējuši savas ģimenes jau daudz gadus atpakaļ, jūtas ļoti iebēdāti. Un viņi norāda, ka Hamas atkal būs uzvarētāji. Un Izraela droši vien teiks, ka viņi ir uzvarētāji, jo gal galā mm, tiešām zaudētāji jau ir nevis iekārtas, bet gan konkrēti cilvēki, kas ir gājuši bojā. Un mēs redzam, ka vēl traģiskāk ir, ka bojā iet arī sievietes un bērni. Daudzie ievainotie, kas ar vienu slimnīcās, un diemžēl daudz arī mirst. Mēs redzam, ka šis sapnis par to, ka tiktu ievērotas uh, cilvēktiesību visā pasaulē, tas, diemžēl, ir un paliek tikai sapnis. Godātā komisārs kundze, jūs jau ļoti labi zinat, ka es ļoti cienu jūsu darbu, un patiešām jūs daudz arī darāt lietas labā. Tomēr mums tomēr ir, ir skaidri, ir jāpasaka savu nostāju, mums ir jāizstāv savu nostāju, mums jāpasaka, ka šāda militārais uzbrukums operācijas, diemžēl, Izraela nedod nekādas priekšrocības, bet gan morālo zaudējumus nodara. Tas ir ļoti svarīgi, tieši tāpat kā tas bija iepriekš, kad līderu vadītāji noga, no, no, Izraels vadītāji nogalināja pašu Izraels iedzīvotājus, radikāli noskaņot cilvēks, nevis arābs. Un iepriekš, kas arī izskanēja, mums ir tiešām jāpasaka skaidrā valodā, kā ir šie īstie zaudējumi. Nu, jā, mēs varam runāt ļoti diplomātiskā gaisotnē, tomēr mēs nedrīkstam visu šīs lietas atstāt diplomāta ziņā. Mums jāizmanto arī citi instrumenti, un viens no tiem ir arī konkrēti, ko mēs tad varam nepatīkam, bet tomēr atgādināt Izrēlē. Un Eiropas komisijas pārstāvis Televīvā jau norādīja savu laikā. Mums par laimi tagad nav jādoma par atsevišķām detaļām, taču šīs vēlēšanas tur nāk, un tas, nu, tagad ir jāatzīst. Startautiskā aizsardzība tiek nodrošināta, bet tas būtu tiešām nepareizi domāt par gazu un tikai kā rafus uh, šī punktu sakārtošanu. Savukārt šī robežu mm, kontroli. Tā ir nopietna, nopietna problēma. Un šie Oslo miera process, diemžēl, mm, tas, zinām, mērā tagad nostāda palestīniešu ļoti sarežģītu situāciju. Viņi vairs nekur nevar izkļūt, pat ja viņi ir ievainoti vai slimi. Tāda situācija šobrīd. Un Izraels veids, kā viņi to arī notrošina. Diemžēl tas ir ļoti sarežģīti, bet tāpēc ir jāmeklē veidi, kā nodrošināt humanitāros koridors. Ja cilvēkiem vairs vispār nav ko ēst, ja cilvēkiem nav iespējams nekādā veidā iznot savu darbu, tad tas var novest pie ļoti smagas situācijas, kur mm, būs vēl lielāks spiediens uz Hamas un varbūt viņi pārtraukšos uzbrukums Izraels iedzīvotājiem. Taču rietumkrasts Mēs zinām, ka tā situācija ir ļoti sarežģīta arī tur. Es vēlos izteikt jums cienu, kā jūs pēc, pēc savas iniciatīvas esat arī devušies uz gāzes joslu. Tālāk ir Belderkungs, neatkarības un demokrātijas grupas vārdā. Viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Palestīna ir islāma valsts islāma teritoriju. Tā kā Hamas pieturās pie šiem principiem, pie islāma principiem, mm, tā sadarbojas ar Irānu, mēs redzam šī saskaļa, šī ideoloģiskais pamats nekādā veidā nepieļauj vispār Izraēlas valsts eksistēšanu tuvajos austrumos. Šāds totalitārismu uzstādījums arī noved pie šādiem asinainiem konfliktiem gazas sektorā. Hamas ir ieguvējis šajā ziņā, jo, ja Eiropa pat tiešām vēlas nodrošināt, lai Izraels valsts turpinātu savu eksistenci, tad ir jāsaprot, ka būs nemitīgas konfrontācijas ar Hamas. Uh, un mums ir jāgatavojas tādām konfrontācijām. Pamiers ir tikai, zinām, mērā pārtraukums, atpūtas brīdis Hamas organizācijai. Tālāk pie politisko grupām nepiedaršana Ramaņolī. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi, šķiet, ka deputātu vairākums man piekritīs. tā ziņā, ka mēs atbalstam aicinājumu pēc iespējas ātrāk pārtraukt uguni. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist arī padomas pārstāvi teiktajam. Un komisijas pārstāvi arī teica, ka mūsu galvenais uzdevums ir veicināt dialogu. Es domāju, ka mums noteikti ir jāatbalsta šī ideja par starptautisko mieru koridoru veidošanu. Vajadzētu šos koridorus veidot ne tikai Gazā, bet arī citviet Palestīnas teritorijā. Komisārs kundze mums stāstīja par saviem plāniem, par mūsu kopiem plāniem. Tas mums dod arī zināmas cerības. Mūsu ak aktivitātes eh, saskan arī ar mūsu pamatlīdzību idejām. Un eh, noteikti es atbalstu arī divu valstu risinājumu. Noteikti jārespektē arī starptautiskās tiesību normas. Militārs risinājums Šulca kunga vārdiem runājot vienkārši nav iespējams. Tas nebūs dzīvot spējīgs risinājums. jo karš nekad neatrisina problēmas, kur nu vēl svētajā zemē. Eiropas Savienībai ir līdzekļi, ir instrumenti, ko var izmantot arī diplomātiskā veidā. Paldies! Droši vien kolēģis Šulcs ļoti priecājās, ka jūs viņu pieminēt kopā ar svēto tēvu. Almās Broksalāk, divas minūtes. Godātais priekšsēdētāji. Godātā komisāra padoms priekšsēdētāji. Jā, um, droši vien, ka Mārtiņš Šulcs tam piekrīt. Nu jā, es kā viņu te redzu. Parunāsim par izējas punktu. Mums ir Hamas, kas ir pret divu valstu risinājumu, kas noraida Izraels valsts pastāvēšanas tiesības, kas brutāli arī ir puču izvērst pret savus valsts, eh, eh, savus pašpārvaldes vadību un apšauda Izraelu un arī vēršas pret šiem vardarbīgu veidā pret paši saviem iedzīvotājiem. Kā gan savādāk pret viņiem, ja ne militārā veidā varam reaģēt. Tāpēc šis jēdziens, kur mēs salīdzinām un samērīgi runām par samērīgiem instrumentiem, nu nav vietā. Ja mēs krī, e, šādās krīzes un kara situācijās gribam panākt, ka visi būtu apmierināti, nu tas ir, manuprāt, neiespējami Lūk, tas ir jāpaņem vērā, jāpatur prātā. Un tāpēc mums nevajadzētu visu tagad diskutēt par to, bet gan pieļaut to, ka pamieris tiešām stājas spēkā un to sekmēt. Uzskatu, ka padomas priekšsādātājs Švarcenbergs ar savu delegāciju un arī komisāru Ferreru Valdneru, tāpat izmantojot starptautiskos un citu nacionālo delegāciju palīdzību. Nu, redziet, viņi tomēr neko nevar panākt. Ano rinā un kvartets runā, bet lietas nevirzās. Un tāpēc ir jāņem vērā divas lietas. Ja viņi turpina Izrēlai uzbrukums, un tāpat laikā turpina arvien vairāk attīstīt savas raķetes, kas var sasniegt pat Telavivu, kuras viņi iegūst no uh, Irānas un citām valstīm, tas tāpēc mums šī situācija skaidri pieprasa pateikt, ka mums ir jānodrošina, lai starptautiskās vienošanas tiktu ievērots, kā arī kvartetā un Arābu līgas uh, risinājumi tiktu ievēroti, lai arī Eģipte pievienotos starp, ka tam, lai šie kontrabandas ceļi tiktu apturēti un varētu pilnībā kontrolēt šīs ceļus. Dāmas un kungi, un vēl gribu pateikt sekojušu lietu. Šis ir tikai pirmais mazais solis. Ja Izraela grib nākotnē risināt ar um, sarunas ar Palestīnu, kas arī balstās uz savām pastāvēšanas tiesībām, tad ir jāņem vērā tas, ka ir šie mērenie palestīnieši un arī priekšsēdētājs abas arī varētu tad tiešām ļoti veiksmīgi risināt šīs sarunas ar izrēliešiem. Jo, ja, diemžēl, paši mērenie palestīnieši nespēja vairs nodrošināt nekādu risinājumu, tad arī sanāk, ka radikāļi pārņem šīs sarunas. Paldies, Broka kungam! Šķiet, ka jūs nedaudz nesamērīgi neizma, neievērot savu runas laiku. Tālāk Napolitāno kundze. Paldies, priekšstādātāji. Raugoties uz šo milzīgo traģēdiju, varbūt mani vārdi izklausīsies diezgan sēkli. Tur darbojas armija, kas nogalina civili iedzīvotājs, un šāda armija, tās rīcība ir pielīdzināma teroristu aktivitātēm Paskatoties uz gazas joslu, jūs eh, sapratīsiet, ka tur nav iespējams izvērt nekādas militārās operācijas bez eh, civiliedzīvotāju upuriem. Izraela eh, sludina, ka situācija tagad ir uzlabojusies, bet vai tas nenotiek uz naida kurināšanas rēķina? jāmēģina atrast risinājums, un risinājums rodams tikai sarunās ar Hamas. Mēs atbalstam arī pamieru pieprasījumu kopā uz Žano drošības padome. Mēs aicinām abas puses respektēt drošības padomas rezolūciju. Mēs no Eiropas puses darīsim visu, lai veicinātu pamieru. Kā ir ar Hamas sakaušanu, Broka kungs? vai tas vājinās eh, palestīniešu pašpārvaldi? tas vājinās tos cilvēkus, kas varētu vest pārunas ar Izraelu. Mums vajadzētu uzdot sev jautājumu par to, kas ir sasniegts uz šo brīdi, un atbilde būtu nekas, pilnīgi nekas nav panākts. Un mums ir jādomā, kā iznīcināt visu naidu, kas ir šajā reģionā. Paldies arī jums, Napolitāno kundze, ka jūs uh, eh, ievērojat runas laiku un pat jau neiznarāt pilnībā. Sarnēs kundze tālāk. Paldies priekšsēdētājiem. Visiem ir atbildība par to, kas šobrīd notiek tuvējos austrumos. Nu, mums Eiropai, mums starptautiskai kopienai, mēs esam ļāvuši pasliktināties situācijā. Mēs pieļāvām, ka Izraels drošība ir apdraudēta un mēs uh, pieļāvām, ka uh, notika pilnīgi gazas blokāde. Uh, 19. kara diena ir simtiem bojā gājušie, no tiem daudzi bērni, tūkstošiem ievainotie un daudz no tiem vēl gaida uz evakuāciju. Ir eh, desmitiem tūkstošu eh, bēgļi, kuri nezin, kur eh, doties. Situācija, humanā situācija pasliktinās septiņi ja ilgi jau nav uh, elektrības uh, daudziem pal Palestīnā, ir jau pagājuši trīs nedēļas, kamēr šī situācija turpinās, ka šie cilvēki dzīvo vai drīzāk, teiksim, cenšas izdzīvot. Ir pārāk daudz ciešana, pārāk daudz nelaimes. Uh, Uh, ir nepieciešams to pārtraukt un tam ir jābeidzas šobrīd. Mūsu atbildība mums, Eiropiešiem, ir uh, neizpatikt nevienam. Mūsu pienākums uh, Eiropā ir likt spiedienu uz abām pusēm, lai tās pieņemtu beidzot sarunu principu. Un tas ir varbūt Eh, dienu eh, vai stundu eh, jautājums. Ir nepieciešams garantēt Izrēlē tās drošību, ir nepieciešams gāzes cilvēkiem garantēt, ka viņi rīt varēs dzīvot mierā. Ir jākontrolē robežas, ir jāceļ šī blokāža. Mēs visi zinām, ka, lai panāktu šo vienošanos, pietiktu varbūt ar to, lai Eiropa, lai ASV un Arābu valstis, kuras tiksies, lai tās visas runātu vienā balsī. Un gribu uh, pateikt, uh, kāda ir man pārliecība. Mēs šobrīd uh, nerunam, nerunājam par kāru, kurā jāgūst uzvaru, bet par mieru. Berta Angelili, viena minūte. Paldies, un tagad Anģelīlī kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, ļoti pozitīvi vērtēju komisārs kundzes teikto un arī jūsu paša vārdus priekšstādātāja kungs, kad jūs ļoti skaidri nosodījāt uh, Hamas uh, rīcību par to, ka uh, Hamas pārtrauca uh, šo pamieru. Tāpat jūs teicāt, ka Izraels uh, reakcija šajā gadījumā bija neproporcionāla. Tomēr Neskatoties uz to, ko mēs sakam, krīze saglabājas, turpinās civiliedzīvotāji, sievietes, bērni, uh, iet bojā, daudzinīt humāno palīdzību. Domāju, ka ir zinām jautājumi, ko mums vajadzētu sev uzdot, nekavējoties. Uh, kamēr mūsu bērni svinēja Ziemassvētkus, cik uh, daudz bērnu gāja bojā Palestīnā - 200, 300, tāpat arī Izraels civiliedzīvotāji, vai starptautiskā kopiena darītu varīt ko vairāk? Es domāju, ka tā spēja un tai būtu tas jādara. Mums tik tiešām vajadzētu uh, veikt uh, savus pienākumus. Mums nevajadzētu tikai izteikt kādas atzinumus vai viedokļus par Hamas, par Izrēlu, par to, kura pienākums būtu darīt ko, kurš ir vairāk vainīgs, kurš iesāk un tā tālāk. Mums ir eh, skaidrs redzams, ka Eiropa nav pietiekam daudz darījusi. Mēs uh, esam parādījuši savus trūkumus, esam parādījuši to, ka mēs nespējam nākt klajā ar uh, ilgspējīgu stratēģiju mieru nodrošināšanai. Protams, uh, šodien mums ir nepieciešams prasīt, lai notiktu uguns pārtraukšana, bet ar to nepietiek. Ir uh, jānosaka nosacījumi un tos jānosaka ļoti skaidri lai varētu tomēr notikt miera process un attīstība tuvējos austrumos. Gribu atgādināt, ko teica pāvests. Viņš teica, ka ir uh, nepieciešams dot uh, cerību cilvēkiem, kur vēlas dzīvot mierā, uh, kuri grib, lai arī viņi kā cilvēki tik cienīti, jo vardarbība, naids, uh, neusticība, tās ir visgrūtākās nabadzības formas, ar ko cīnīties. Paldies! Vārds Flotas kundzei. Um, paldies, mēs esam pieredzējuši karu, vardarbību Gazā, bet tur ir cilvēki, kuriem ir tiesības dzīvot un kurus mums ir jāaizsargā. Civiliedzīvotāja aizsardzība, tas ir vissvarīgākais jautājums un nav nekādu atrunu. Jādara viss iespējamais, lai aizsargātu Palestīnas iedzīvotājus. Un es prasu uh, padoms uh, priekšsādātāju, vai jums šodien ir tāda sajūta, ka esat darījis visu, lai panāktu no Izraels varas iestādēm uh, ne kavējošu uh, šīs reakcijas pārtraukšanu. Nē, acīm redzot, nē. Ir tādas runas, ka uh, padome ir uh, apstiprinājusi savu vēlmi turpināt sarunas. Ir prasīts, lai starptautiskā tiesa uzsāktu rīcību arī pret kara noziegumiem, varbūt arī šo aspektu vajadzētu aplūkot, bet šķiet, ka padome šobrīd nespēja pat prasīt, lai tiktu cilvēku tiesības eh, ievērotas. Pat tas netiek nodrošināts. Šķiet, ka šīs politikas ir nonākušas tādā kā strupceļā. Militārā Okupācija, vardarbība notiekums ir jādara viss iespējamais, bet šobrīd mēs esam paši pauduši savu neveiksmi. Starptautiskās tiesības ir obligāti jāievēro un cilvēku tiesību klauzula arī ir jāievēro. Ja mēs neesam spējīgi likt spiedienu, izmantot visu, kas ir mūsu rīcībā, tad ko mēs galu esam spējīgi darīt, kā mēs varēsim rīkoties, ja mēs turpināsim it kā nekas nebūtu noticis mūsu attiecībās ar Izraēlu, tad mēs eh, redzēsim, ka vēl joprojām vairāk tūkstoši cilvēki ies eh, bojā. Mēs apglabājam Eiropas eh, projektu, mēs apglabājam cilvēktiesības Eiropā un visur citur. Es tomēr lūdzu visiem ļoti stingri ievērot runas laiku. Tālāk ir Trenča Helēdes kungavārds. Mēs atsaucamies uz daudziem upuriem gazas sektorā, un es izpaužu savu pilnu solidaritāti ar palestīnas iedzīvotājiem. Jau 17 dienas viņi ir pakļauti Izraels kara mašīnai, kas rupi pārkāpj starptautiskās tiesības. Es arī izsaku atbalstu miera procesam Izrēlā un aicinu pārtraukt karu. Šī nemitīgā ķilnieku status, kāda aplenkumā Gaza ir turēta, novedus pie šīs krīzes un šo jauno teritoriju mm, pārdalīšana ir nonākusi vēl sarežģītākā situācijā. Šī raķešu uzbrukuma pret Dienvidu Izraels teritoriju, un es uzsveru, esmu pret jebkāda veida vardarbības izmantošanu pret civiliedzīvotājiem, uh, šobrīd tika izmantot kā iemesls kara darbības uzsākšanai. Mēs redzam, ka um, šī kara darbība tiek izmantot priekšvēlēšana kampaņā gadamājas vēlēšanās Izrēlā. Izraels valsts, Izraela ir valsts, nevis organizācija. ANO, tai ir arī savas saistības, ja pretim saprotiskai sabiedrībai. Un ir jāņem vērā arī tās cits vienošanās, ko ir parakstījusi starptautiskā sabiedrība. Saskaņā ar starptautisko tiesībām ir jāpanāk pilna starptautiskā izmeklēšana. Starptautiskās tiesības pieprasa nemitīgu, nekavējošu uguns pārtraukšanu un pamieru. Ir jānodrošina iedzīvotāju brīvu kustības tiesību, pārvietošanās tiesības. ANO ir spērus soļus, bet tās ir bijuši tikai humanās palīdzības soļi ir jāpanāk daudz spēcīgāk soļi, ir jāizmanto asociācijas nolīgumi, ir jāpas, jāaptur uh, ieroču eksports uz Izraēlu, ir jāaptur ekonomiskie sakari ar Izraēlu. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam to apturēt. Starptautiskie noteikumi pieprasa, lai mēs patrauktu 49 gadu ilgušo Palestīnas okupāciju un tiktu veidot jauna nākotne starp Izraēlu un Palestīnu un viņu bērniem. Bet nākotnē priekšsēdētāji, lai mēs tiešām saglabātu nākotnes iespējas bērniem, ir jāaptur karš tūlīt pat. Tālāk pat Ilūija. Vienu minūti. Priekšsēdētāji, ir e, jau uh, daudz gadi pagājuši uh, un. Uh, Daudz strīdi notikuši par šo pašu teritoriju, par ko mēs šobrīd runājām, par Palestīnas teritoriju, un jāsaka, ka uh, ir uh, pilnīgi svarīgi un obligāti garantēt uh, drošību uh, un mieru Izraels valstī. Te ir tikai viens risinājums, un tas ir mums ir nepieciešama neatkarīga uh, Palestīnas valsts. Uh, multikulturālismam ir daudz uh, uh šķautnes, bet tomēr, ja ir divas tautas, ir nepieciešams divas valstis. Un, ja mēs gribam efektīvi darboties, mums ir jāpanāk viens mērķis, un tas ir uh, attīstīt, virzīt uz priekšu šo uh, tiesiskumu Palestīnas uh, valstī. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir ātri uh, jārīkojas. Uh, ekstrēmie spēki ir uh, ārkārtīgi spēcīgi, uh, no tā cieši uh, mērenie Palestīnas iedzīvotājiem. Ir nepieciešams politisks risinājums, nevis karš. Uh, lūdzu, rīkosimies. Alstērkungam vienu minūtu. Priekšsēdētāji terorismu es neciešu, terorismu propagandu arī, un ļoti daudzi īri arī domā tāpat, tad, kad es dzirdu, mm, ka Hamas eh, saka, ka ir nepieciešams mm, atriepties, eh, tāpat laikā viņi ir šāvuši savus raķetes uz nevainīgiem Izraels iedzīvotājiem, tad mani tas pārsteidz. Es zinu, ka Hamas Tāpat kā ir, ir atbrīvošanas ar, armija manā valstī, ir terorisma un propagandas meistari. Situācija ir ļoti skaidra. Izrēla pieņem divu valstu risinājumu. Hamas nevar pat pieņemt Izraels tiesības uz eksistenci. Tas uh, veicina terorismu viņu teritorijā. Un tad, kad Izraela attiecīgi reaģē, tad viņi raud un sūdzas. Viņi ir noziedznieki, bet atbilde ir viņu rokās. Beidziet šaut uz Izraelu. Sagaropulu, zwei minūtes. Karāca kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Es domāju, ka visi man piekritīs. Situācija Gaza, Gazā ir traģiska, humāna situācija ir jārisina. Šeit es gribētu pateikties komisijai par komisijas pasākumiem, es gribētu pateikties arī prezidentūrai par iniciatīvām un par centieniem koordinēt visus pasākums, kas tiek veikti nacionāla līmenī. Mums ir nepieciešams panākt pamieru. Mums ir nepieciešams eh, darīt tā, lai abas puses pārtrauc uguni. Humānā palīdzība ir jālaiž iekšā ir jānodrošina gan iekārts, gan humano, eh, humanās palīdzības plūsmas iekšā mm, gāzes sektorā. Noteikti pamieris būtu jāievēro no abām pusēm, pamieris būtu jānodrošina nekavējoties. Mēs jau dzirdējām gan komisijas, gan padoms pārstāvjus sakām, ka tiek veikti e, pasākumi, lai nodrošinātu ilgstošu divu valstu mieru, lai būtu Palestīnas valsts kā viena puse, kas pilnībā respektē un atzīst Izraels esamību. Uh, Eh, šis aicinājums nav nekas jauns. Mēs esam atkal aburtajā lokā, kur ir vardarbība, kur ir ļaundarbība. Un šeit ir iesaistīta ne tikai Palestīna, bet arī citas reģiona valstis. Vispār visa šī konflikta situācija pasliktina visu situāciju visā reģionā. Mums ir jābūt konstruktīviem, mums ir jāspēr ļoti drosmīgi soļi, mums ir nepieciešams. Uh, godīgi meklēt kopsaucēju, iesaistīties dialogos, nevajadzētu baidīties no kritikas, ir arī jāgūst mācības, ir jāvairo uzticība, jāstiprina dialogs, iesaistot arī palestīnas iedzīvotājs, jāstāsta viņiem par mieru un cilvēktiesībām. Paldies! Uh, Sakungs, divas minūtes. Svobods mums tālāk. Ar konkrētiem komisāriem es gribu, ka Austrijas deputāts tomēr norādīt, ka Austrija un es zinu, ka Čehija līdz ar to mums ir uh, Švarcenbergs, kas šajā ziņā uzstājas, ka um, Čehijas priekšsēdētājs šobrīd, kādā ziņā mēs viņu pilnībā paļaujamies. Ko mēs redzam? Gāzes situācija toreiz mēs norādījām, ka visam vienkārši jāturpinās un visam jātiek labi. Tavukārt Josifs Lēns toreiz norādīja, ka būs nopietnas haoss. Un tāds, diemžēl, arī noticis. Pēc tā, ka mēs nesam panākuši sarunu partneri, nav mūsu sarunu partneri, līdz ar to nav vispār jēgas tādai tālākai turpināšanai. Mums būtu bijis arī gudrāk, ja mēs spētu runāt ar Hamas moderāti noskaņotajiem pārstāvjiem mēs toreiz, diemžēl, eh, varējāmies ar viņiem runāt, un tagad esam, zinām, mērā līdzatbildīgi pie šīs situācijas eskalācijas. Tā bija nopietna kļūda. Mums tāpēc tagad ir jāapsaka, mums ir jārunā ar Hamas. Hamas mēs negribam atzīt, tāpēc, ka tā ir terorista organizācija, un no otras puses tiem ir savi ļoti fundamentāli uzskati. Bet nav jau runa, vai mums viņi patīk vai nepatīk, bet gan par konkrētu risinājumu. Un tieši tāpēc mums ir jāspēj arī nodrošināt šo iespēju izmantošanu. Un ir jānodrošina iespējas, lai cilvēki Gazā kaut kādā veidā tomēr varētu īstenot cilvēku cienīgu dzīvi. Kāpēc viņi toreiz vēlēja, izvēlēja Hamas? Tāpēc, ka viņi redzēja, ka viņu situācija ir tik dramatiska, ka viņiem neviens vairs nevar īsti palīdzēt. Un šobrīd, kur mēs runājam par izolāciju un boikotu, tas viss ir jāliek, tam jādara gals. Tas ir vienīgais iepējamais risinājums. Un tāpēc arī mans cienījamais kolēģis Elmārs Broks norādīja, ka nav šoreiz ievērojams samērības princips. Nē, samērības princips vienmēr ir jāievēro. Un arī šeit, kur mēs runājam par starptautisko tiesību pārkāpumu, to mēs šajā parlamentā nepiekritīsim un neatzīsim. Paldies, tālāk Kristēvis, divas minūtes. Paldies, es biju Gazā nu pat pirms trīs dienām, un uh, tas uh, mani šokē. Es uh, nevar aizmirst eh, šīs briesmas, ko es redzēju. Mēs nevaram dot Izrēlē nekādas atlaides, kādas mēs nedodam nevienai citai valstī, bet eh, mēs tomēr nevaram paskaidrot, kāpēc eh, cilvēki, kas ļoti daudz cietuši 20. gadsimtā, kāpēc viņi var radīt ciešanas citiem šajā gadsimtā, jo Izraela gaz padarījusi par elli. Um, eksplozijas, uh, šāvieni, pat uh, uguns pārtraukšanas laikā lidmašīnas uh, iznīcinātāja debesīs, 20. gadsimta iznīcināšanas mašīnas, kas met bumbas, 300 bērnu gājuši bojā, simtiem ir saraustīti gabalos. Šī nav proporcionāla līdzsvarota atbilde. Tas ir. Stop. So Tas ir uh, vēlnišķīgs risinājums, uh, atbilde. Mēs uh, nevaram vairāk pieļaut uh, sarunas ar Izraēlas uh, pusi par uh, uh, risinājumu, jo palestīnieši. Uh, kurus eh, šobrīd apšauda Izraela, viņi nosauktu Izraels pusi, ka tie ir teroristi. Mums ir jārod kaut kāda eh, atbilde, pamatojums Izraels rīcībai, un nekad Eiropas Savienība eh, nav spējusi pamatot tu rīcību veikt atbildot uz šo situāciju. Mēs principā dodam tikai zaļo gaismu uh, Uh, lai Izraela turpinātu rīkoties tā, kā tā vēlas, un mēs esam uh, šo savu nespēju vēl tikai pasliktinājuši, nemācoties no vēstures. Miers nav panākams bez sarunām ar ienaidnieku, ja mēs uh, atsakamies runāt ar Palestīnas tautas ievēlētiem pārstāvjiem. Uh, Un eh, tagad mēs runājam par pastiprinātu sadarbības līgumu ar Izrēnu. Mēs netaisamies nosodīt Izrēlu, mēs taisamies to apbalvot. Tie, kas vēlas eh, mieru tuvējos austrumos, tie, kas grib taisnīgumu redzēt no abām pusēm, tiem ir jāsaprot, ka ir laiks atkal kārtīgi padomāt. Dank, Sien un Paldies, un tagad vārds un Johton kungam vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Karš, kas notiek Gazā, ir eh, šausminošs un šokējošs. Visi zina, ka militārs risinājums nekad eh, nenesīs mieru tuvējos austrumos. Politisks risinājums ir vienīgais, kā var nodrošināt mieru un samierināšanos šajā reģionā. Un ir nepieciešams tūlīt nekavējoties beigt šo vardarbību. Es pilnībā atbalstu, ka ir nepieciešams uh, izveidot uh, neatkarīgu uh, Uh, Palestīnas valsti, bet tai uh, nepieciešams arī atbilstoši ekonomiskais un politiskais uh, pamats. Mūsu mēķis ir panākt divas valstis to pastāvēšanu, lai tās respektētu vienu otru. Izrēlē, protams, ir tiesības sevi aizstāvēt, bet Izrēla ir aizgājusi pārāk tālu ar saviem uzdevumiem, uzbrukumiem. Šie uzbrukumi ir amorāli un starptautiskā kopiena nevar tos attaisnot. Uh, Piesa process tuvējos austrumos ir jāatdzīvina nekavējoties. Es eh, ceru, ka ASV jaunievēlētais prezidents Obama eh, strādās pie šī jautājuma, tā būs viena no viņa prioritātēm, un es eh, vēlu viņam veiksmi šajā um, uzdevumā un arī citos. Paldies Hamersteina kungam pusotru minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es biju Gazā pirms dažām dienām. Tas bija tāds ļoti deva man ļoti daudz negatīvu iespēju. Mēs tāpat devāmies uz Ēģipti. Mums bija tāda sajūta, ka beidzas viens laikmets, buša laikmets beidzas. Un jāsaka, ka viņa rīcības un režīma sekas ir eh, bijušas smagi izjūtams un tāda sajūta, ka sāks jauna politiskā ēra tuvējos austrumos. Un Eiropas Savienībai vajadzētu būt uh, avangardā, vajadzētu uh, būt uh, darboties kopā ar Obamu, bet viņš norādījis, ka viņš tagad sazināsies un kontaktēsies ar Irānu. Ir tāda sajūta, ka būs jauna politika veidot tuvējos austrumos, kura būs balstīta uz sadarbības politiku. Mūsu sadarbības politikai vajadzētu būt atbilstīgai starptautiskiem likumiem un vērtībām vismaz zināmā mērā. Uh, Kad eh, jūs eh, esat gazā un bērni ķeras jums pie rokas un raustais piedurkniem un skatās acīs, ko jūs varat pateikt, ko jūs varat tādā brīdī domāt, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams veikt konkrētu rīcību, ir jārīkojas uz vietas, lai dotu cerību mēreni noskaņotajiem. Visnožēlojamākais, eh, šausminošākais fakts ir tas, ka abas un citi tiek apvainot, ka viņi ir nodevēji Uh, šeih pauž, šā, pauž šādu pārliecību. Kad mēs bijām Gazā, mēs uh, apstājāmies, lai iedzertu kafiju, un mēs redzējām, tikāmies tikai Halid Mašal zīmes, un uh, tādas ir šīs sekas uzbrukumiem Gazā, un tie mums nekādā veidā nedos, nenesīs mieru. Un šis uh, Paldies, runātājs tika pārtraukts, jo viņš pārsniedz runāšanas laiku. Mil é o número de hoje. Mil mortos de pedagogia negra. Perdoem a franqueza. Paldies. Jau simtiem cilvēku ir miruši šai sektorā. Cik vēl cilvēku dzīvības būs zaudētas? Lai attiecīgi cilvēki varētu uzvarēt eh, februāru vēlēšanas mēs gribam pamieru, vajadzētu darīt galu civilizētāju nogalināšanai, bet mums ir arī jāņem vērā pašiem sava atbildība. Padome ir izlēmusi uzlabot diplomātiskas attiecības ar Izraēlu. Tas ir pretrunā ar šī parlamenta vēlēšanos. E, šis solis ir bijis pārsteidzīgs, šāda veida palīdzības sniegšana savā laikā Izraēlai nav bijusi pareiza. E, Hamas ir uzvarējis vēlēšanās Palestīnā, un tas ir jārespektē. Mēs nevaram vienkārši ļaut eh, stiprākajam mm, piespiest eh, savu gribu vājākajiem. Eh, paskatīsimies, kas notiek mūsu pilsētu ielās. Cilvēki piedalās demonstrācijās, mums ir nepieciešams pamiers, bet pamiers nozīmē arī okupācijas beigas. Un reāla politika šeit nav viens. Tālāk viena minūta, Portas kundze. Sinot kundzeve, tas, kas notiek Gazā, ir šaušalīgi. Un rietumvalstīm tas nav izprotams. Protams, Izraels iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot bez raķešu trokšņa, bet tas, ko viņi dara Gāzā, tas tā ir vienkārši pārmērīga rīcība, tā ir cilvēku nokaušana, tā ir slepkavība. E, tomēr Mēs zinām, ka šāda rīcība veids mūsu lielais tirniecības partneris. 25,7 miljārdi eiro bija tirniecības agrozījums ar Izraelu pagājušā gadā, ņemot vērā arī to palīdzības naudu, ko mēs dodam Izraelē. Mums ir arī mil milzīgi atbildīgi par to, ka mūsu sniegtā palīdzības nauda palīdz nogalināt bērns un iedzīvotājs. Ja mēs nepiedalīsimies noregulējumā, tad mūsu rokas būs aptraipīts ar asinīm, tāpēc es aicinu šo parlamentu un pārējās institūcijas rezolūcijas, likt sankcijas, sodīt Izraelu, apturēt sadarbību līdz viņi pārtraukt, pārtrauc nogalināšanu, jo pretie gadījumā nogalināšana e, papildinās šo traģisko situāciju. E, tālāk Saifī kundze divas minūtes. Paldies priekšsādātāji vēl vienu reizi atkal ieroči e, runā tuvējos austrumos. Un vēl vienreiz mēs redzam, ka galvenie uh, cietušie ir uh, sievietes un bērni. Uh, tūkstošiem ievainoto, simtiem bojāgājušo. Vēl vienreiz mēs redzam, ka vēsture atkārtojas savā šausmīgākajā izpausmē blakus Eiropai. Mēs redzam, ka diemžēl, neskatoties uz savām iniciatīvām, Eiropa nav efektīvi darbojusies šajā konfliktā, lai paust savu ietekmi. Eh, pilnīgi nemaz nav saprotams, eh, eh, kā, kāpēc turpinās šī nespējība un nevarē, nevarēšana. Mums ar lielu apņēmību ir jāuzņemas līdervadība miera panākšanai. Eiropai ir jāspēlē ļoti svarīga loma un uh, Eiropas eh, parlamentam ir jāatbalsta eh, šis eh, Francijas un Eģiptes miera plāns, lai varētu panākt nekavējošu pamieru un lai nodrošinātu drošību, lai tiktu atvērti atkal robežu pārējais punkti un svarīgākais, lai tiktu pārtraukt šī gazas blokāda. Mums ir jāprasa, lai nekavējoties tiku īstenot ANO deklarācija. Pēc šī pirmā etapa mums jāiet tālāk un jāierosina izvietot militārus spēkus. Eh, ne eh, multinacionāls, bet eh, Eiropas un Vidusjūras reģiona spēkus. Ir jāpauž skaidra politiska grība, kuru jau tik ilgi ir gaidījuši vis, gaidījis viss vidusjūras reģions. Es gribētu piesaistīt jūsu uzmanību vienam neparastam faktam. Šis tuvējo austrumu konflikts mūs uh, ieved tādā augsta riska zonā. Uh, tā kļūst par tādu kā civilizāciju konfliktu. Uh, kopš radās šis Palestīnas-Izraels konflikts jau vienmēr ir arī bijuši dažādi sabiedrības viedokļi ar abu valstīs un šobrīd musulmaņu valstu viedokļi tuvins ar vien vairāk radikāliem līmeņiem un tāpēc mums ir vēsturiska iespēja un pienākums uh, censties organizēt un pārvaldīt šo civilizāciju konfliktu. Paldies! Uh, vārds uh, Dekaisers uh, kundzei. Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji. Es tik daudz reizes jau izteikusies šeit parlamentā, lai mēs varētu izmantot jebkuru iespēju nodrošināt mieru, veikt dialogu ar Hamas, neskatoties uz visu, jo viņi tomēr ir vinējuši vēlēšanās, un es vairs it kā negribu atgriezties pie šīs tēmas. Uh, Uh, es esmu pilnīgi satriekta. Uh, man ir uh, skumji, es esmu dusmīga un šodien tomēr nevajadzētu paļauties emocijām, kad notiek šī varmācība un nogalināšana un notiek šī kara propaganda, ko es dzirdu. Uh, Es eh, redzu un jūtu šī antisemītisma vilni, kas uh, atkal jau veļas uh, pa mūsu ielām, un uh, man atliek teikt tikai dažus vārdus. Eiropai vajadzētu atgriezties pie saviem pašiem pamatiem, un, uh, manuprāt, tas ir skaidri redzams, bet dažkārt to vajag atkārtot un atgādināt. Uh, jāsaka, ka jebkura Palestīnas iedzīvotāja dzīvība ir tikpat vērta kā Izraels iedzīvotāja uh, dzīvība. Un es runāju tikai ne par dzīvību, bet arī par brīvību un uh, nākotni. Otrām kārtām. Uh, starptautiskās tiesības ir jārespektē. Un starptautiskās uh, tiesības, protams, jā, pieprasa, lai tiktu pārtraukt uh, šaušana, ir jāievēro uh, ANO rezolūcija un uh, jātiecina Ženēvas konvencija. Uh, jo eh, šķiet, ka šī ir teritorija, tuvējos austrumos viss ir atļauts un vesela tauta ir paņemta kā gūsteknis. Trešām kārtām taisnīgums ir jānodrošina un eh, jātiesā noziegumi, neskatoties, kas tos ir veicis un kur tie notikuši, jo nekad nebūs drošība, ja nebūs panākts miers un nebūs miera bez taisnīguma. Un eh, tāds pārejas vai pagaidu taisnīgums arī pastāv. Uh, Ja nē, eh, naids eh, turpinās eh, graut visu, un mēs jau pēdējās dienās esam redzējuši, cik ārkārtīgi daudz ir šī potenciālā naida. Un visbeidzot, Eiropai ir jāīsteno partneru attiecību noteikumu, un arī asociatīvā akta otrais punkts ir jāīsteno uz to jāuzstāj, kas prasa cilvēktiesību respektēšanu. Uh, Izraela arī nav nekāds izņēmums. Izraela arī ir savi kā valsts pienākumi un uh, uh, tā nevar nostādīt sevi uz tādiem pašiem pamatiem kā Hamas. Tā tomēr ir valsts. Un gribu atgādināt, Palestīna ir valsts, kas ir bloķēta, kurā ir simtiem un tūkstošiem bērnu, kuriem arī ir vajadzīga nākotne. Un, uh, Mēs eh, varējām izbraukt no gāzes tikai tāpēc, ka mēs eh, bijām eiropieši. Palestīnieši nevar pāriet eh, šo rafas robežu pārējais punktu, kā tikai tad, ja viņi ir miruši, vai viņus iznes ar gājām pa priekšu, vai viņi ir ievainot un viņus izved uz Ēģipti. Mēs nedrīkstam aizmirst Eiropā pašus savus pamats un savus pamatvērtības. Paldies, Frederika Rīsē, vārds divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze. Es eh, gribētu atgādināt, ko teica Konbendita kungs, eh, ka pastāv milzīga bezcerība, tā ir lielīga, eh, tā ir liela traģēdija, un nu jau turpat vai trīs nedēļas notiek šie ārkārtīgi vardarbīgie notikumi, un ir ārkārtīgi satraucoši visi šie um, attēlojumi, ko mēs varam redzēt masu uh, mēdījos. Uh, Tas atkārtojas situācija, ko mēs redzējām Kongo, Darfūrā un Čečenijā notikumi. Toreiz gan Čečenijā notika tādā politiskā klusumā un arī mēdīja klusumā. Un es jau vairāk kārt esmu diskusijās uzskā, uzsvērusi, ka tas ir neataisnojami. Argatīnī kundze atgādināja, ka nevar vienkārši veikt tādu uzskaitīšanu un grāmatvedību nāvē un bojā gājušo skaitā visi cilvēki ir vienādi vērti. Un eh, mūsu debatas eh, dažkārt ir tādas eh, sterilas, un mēs paužam vienkārši pretējas viedokļus, bet runāt arī šeit par vēsturisku atbildību, tas arī varbūt neatrisinās situāciju. Mēs šeit uzdodam jautājums par to, vai Izraela ir atbildējusi atbilstoši. Uh, Bet kura valsts gan varētu uh, pieņemt uh, to, ka uz tās teritorijas tiek izšauts raķetes un tā uh, nereaģētu? Lai panāktu pamieru, nepieciešams arī, lai humanā palīdzība tiktu iel... atļauts ievest Gazā. Ir jāpārtrauc ieroču kontrabanda pa šiem tuneļiem un, kā jau komisārs kundze norādīja, Mēs nevaram panākt visu, bet svarīgākie priekšnoteikumi ir, ir nepieciešams tagad, lai abas puses atteiktos no vardarbības, lai pārtrauktu uguni. Šulc kungs vairs šeit nav klāt, bet tas vairs nav jautājums par to, vai mēs gribam vai negribam runāt ar Hamas, bet jautājums ir, kā to darīt, ar kādiem nosacījumiem. Priekšsēdētāj kungs, es gribu tomēr turpināt. 89. gadā Arafats pārtrauca uh, vardarbību. Un ir nepieciešams, lai, šīs, lai šī Palestīnas pašvārdu valda darītu kaut ko līdzīgu kā toreiz, un lai uh, tiktu iesaistīti kaimiņi, arī Ēģipta un uh, Jordānija, lai tiktu parakstīts mierlīgums. Paldies! Visi tāpat uh, turpinās pārtarēt laiku, tad, diemžēl, tas arī turpināsies tā. Diemžēl. Ukas kundze salāk. 11. janvārī svētdien mēs viesojamies Rafā, kas ir pilnībā slēgts šobrīd. Tas nozīmē, ka cilvēcētājiem nav nekādas iespējas eh, kaut kādā veidā stāties ar mm, ikdienišķiem risinājumiem pretī Izraels uzbrukumam. Mēs redzam, cik ļoti cilvēki, kas atcieš, un tādēļ ir jāpanāk ļoti strauji šī militārā konflikta atrisinājums mūs ļoti satrauca, cik lielās ir ciešanas Palestīnā. Un tieši tāpēc es no jauna pieprasu un aicinu, lai tūlīt pat tiktu pārtrauktu bumbošanu un militāri uzbrukumi. Un savukārt no otras puses ir arī jāpanāk, lai tiktu apturēta ieroču kontrabanda uz Palestīnu no Eģiptes puses. Ja mums tiešām izdotos nodrošināt cilvēcietos ar to pamatvajadzību apmierināšanu, mēs redzam, ka ārsti ir gatavi uh, ieceļot Gazas teritorijā, lai sniegt palīdzību, bet tā kā šīs robežas arvien ir slēgtas, viņi to nespēj izdarīt. Tādēļ arvien pieprasu, lai mēs atklātu, atvērtu robežas un šo palīdzību varētu sniegt. Paldies! Paldies! Tālāk, Zelesnī. Vienu minūtu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Godātais komisār, godātā komisārs, lūdzu. Ja mēs um, Mm, pievēršam visu uzmanību tiešām šīm šausmām, mirus, eh, mirušiem bērniem. Tāpat laikā mēs nedrīkstam arī atstāt novērtā citas lietas. Ja šāds lietas būtu notikušas citās vietās. Mēs redzam, kā gadas iedzīvotāji jau nav tikai nevainīgi upuri. Viņi savukārt savureiz brīvprātīgi ievēlēja Hamas par savu valdību Un viņi skaidri, tad Hamas ir tie, kas savu pozīciju skaidri pateikuši. Viņi vēlas redzēt, lai Izraela vispār tiktu iznīcināta un neatzīst Izraels pastāvēšanas tiesības. Ja jūs esat gatavi sadarboties ar ļauno, ļaunumu, tad jums arī jāreķinās ar sekām. Un līdz ar to šis uh, konkrētais uh, ciešanas, kad mēs arī sievietes un bērni, mēs redzam, ka Mm, vēsturiskā pieredze mums māca šausmīgas lietas. 99 tūkstoši civilā iedzīvotāji tika nogalināti Hitlera režīma mm, tiešo rīkojumu. Un Hitleru savukārt ievēlēja vācu tauta, un šāda situācija ir atkārtojas arī Gazā tagad. Gazas sektors bauda ANO aizsardzību, un mēs uzskatām, ka vajadzētu tiešām uzbūvēt žogus, kas apturētu ieroču kontrabandu. Hakmākungs tālāk. Priekšsēdētāji, ļoti svarīgas divas lietas, kuras mēs eh, šodien iezīmējam savās diskusijās. Pirmkārt, lielākais vairums parlamentā pieprasa tūlītēju pamieru, un otrkārt, mēs runājam par lielu atbalstu visas politiskās grupas. Atgādina, ka Izrēlē ir savas pastāvēšanas tiesības savās noteiktās teritorijas robežās. Tas ir ļoti svarīgs izies punkts, ar tieši ko mums jārēķinās. Katra dzīvība, kas tiek zaudēta, diemžēl, ir zaudējums, vienalga no kuras puses mēs skatāmies. Un šī traģēdija, kas turpinās, diemžēl nekādā ziņā nesamazinās. Līdz ar to šī nopietnie mērķi, nolūki, tas ir apzināti nolūki, noslapkot civiliedzīvotājs, diemžēl tas arvien turpinās. Uh, lai varētu arvien plašāk iekļaut, iesprausties valsts šā, šajās teritorijās. Diemžēl līdz ar to tas arī atkāpina izredzes nodibināt Palestīnas valsti un panākt konfliktu mierīgu noregulējumu. Diemžēl viss tas arī tā, mēs ar vien to redzam, un to vēl turklāt sāsina ieroču kontrabanda. Mums ir ļoti svarīgi pateikt un arī saredzēt to, ka tā nav tāda traģēdija, kas kaut kādā veidā izriet no uh, palestīniešu un jūdu konflikta. Tas nav īsti tas pamats, un es nepiekrītu Krista Deivis, piemēram, paustam viedoklim, kurš norāda, ka te nu ir viena tauta ir skaidri vainīgāk nekā otra puse. Es uzskatu, ka šādiem viedokļiem mūsu parlamentā nav vietas. Mēs tiešām nedrīkstam saukt lietas. Tas nav palestīniešu un jūdu konflikts vai palestīnas iestādes eh, un administrācijas. Eh, nē, tas ir īstenībā ļoti skaidrs konflikts starp moderātiem un radikāļiem. Tāpēc mums ir skaidri jāpasaka, kas notiek. Tie, kas kurbulē vardarbību un uh, naidu, viņi nebaudīs nekādu atbalstu. Un tieši tāpēc moderātiem būtu jāsdod vārds, lai viņi varētu veicināt šo mieru. Paldies! Tālāk Marek Ševjets. Es atsaucos uz jums visiem, kas šeit parlamenta diskusijās tiešām spējāt parādīt, ka jūs neatbalstat demagoģiju un liekulību. Šis karš nav nekas um, jauns. Tas tomēr ir asimetrisks karš. Pirms trim gadiem bija pašradarinātās raķetes, kas tika vērstas pret Izrēlu, un toreiz neviens īsti netika vainots. Tagad mēs nosodām Izrēlu. Un to jau ir viegli darīt, jo Izrēla um, ir valsts, kurā ir sava valdība un partijas, kuras tad mēs varam kritizēt. No otras puses jums ir tikai terorista organizācija, un mēs labi zinām, kas viņi ir. Un viņi šobrīd ir tie, kas ir uzņēmušies uh, savu uzkundzējušies m, mm, vienkāršiem iedzīvotājiem. Tā kā te ir skaidra asimetrija. Mēs skaitām šobrīd upurus palestīniešu pusē. Savukārt mēs klusējam par uh, tūkstošiem iebaidītajiem izrēliešiem. Jo jūs nevarat kādā ziņā dzēst viens asins ar otrām. Tāpēc vēl jau sliktāk mēs redzam, ja mēs runājam par šo asimetriju, kas notiek, ja tā turpinās bez starptautiskās klātbūtnes, tad šis konflikts nekad netiks atrisināts. Tieši tāpēc mums ir jāspēj protestēt pret šo disproporcionālo reakciju. Vai jūs gribat panākt to, ka terorista organizācija uh, um, arī saņem 7000 raķešu gazā, vai tad būtu proporcionāla rīcība? Lūk, mums ir jāpanāk to, ka tiek ievērot noteikumi, likumi. Savādāk mēs, tiemžēl, tikai esam ieslodzīti aburtā lokā un nespējam atrisināt situāciju. Ja jūs sekojat situācijai televīzijas atspoguļojumā, nu, jums, domžēl, neviedosies pilnīgs viedoklis. Kolēģi, es ļoti stingri lūdzu jūs ievērot to, to runas laiku, un es turpmāk pārtraukšu, un ja mēs tomēr um, varam sagaidīt, ka Švarcenberg kungs varētu uzkavēties nedaudz ilgāk. Viņam, diemžēl, 5.20 paredzēts jau doties projām. Tas ir beidzamais brīdis, kad viņš var šeit būt, un līdz ar to mums ir jāspēj arī visiem izsmelt šīs diskusijas atvēlēto laiku. Nākošais runātājs. Paldies. Ehm, mēs ehm, nevaram panākt mieru tuvējos austrumos, kamēr diplomātskie spēki nebūs vienojušies. Uh, Un eh, šoreiz uh, eh, eh, Izraēla atkal atsakās uh, rast kādu risinājumu, kādu prasa uh, Palestīnas pašpārvalde. Es uh, nezinu, uh, kā darbs varētu turpināties uz priekšu. Uh, droši vien tad, kad būs kāda vienošanās starp abām pusēm, mēs, protams, gribētu pēc iespējas ātrāk, tomēr es zinu, ka uh, Eh, šai starptautiskajai misijai būtu jābūt ārkārtīgi eh, neatkarīgai un Eiropas Savienība būtu droši vien vislabākā situācijā, lai rīkotos. Un kāpēc nē, Poteriņa kungs, izmantojot Vidusjūras Savienību? Iespējams, ka tas būtu labākais rīcības veids, jo uh, pamatot vai nepamatoti. Uh, Amerikas Savienotās valsts tiek uzskatīts par pro-Izraels noskaņotām, un varbūt mums vajadzētu sākt domāt par gatavošanos šādam pasākumam. Paldies, un tagad Zaleska kungam vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Ielgsušais konflikts un konfrontācija uh, rada naidu, uh, šoku, neticību un rada tādu kā Hamas efektu. Uh, Tas ir ļoti svarīgs faktors. Nav pieņemams, ka arābi, uh, eh, islamiski noskaņotie arābi un Hamas uh, noliedz Izrēlu, tāpat nedrīkst izmantot arī bērnus kā aizsargu. Eh, tāpat nedrīkst uh, nepārtraukti uh, apdraudēt uh, arī Izraels bērnus. Jautājums ir par šo uh, nepārtraukto agresijas apli, vai uh, tomēr abas puses varētu mācīties no jau ilgšā konflikta uh, Uh, reģionā un uh, varbūt varētu tikt izmantot šomēr šo divu valstu stratēģiju. Es uh, zinu, ka uh, katram ir jāaizsargājas, ja kaimiņš šauj raķetes, bet tomēr starptautiskā kopiena varbūt šajā gadījumā varētu palīdzēt. Vai Izrēlai šāds uh, risinājums būtu pieņemams, bet vai ir vispār kāds cits risinājums? Vai var eh, gaidīt un cerēt, ka Hamas, ka veci cilvēki izmirs, vai arī, ka viņus varētu vienkārši izbumbot, eh, izspridzināt, vai tā būtu reāla vēlme un cerība? Ja eh, rietumu valstis 48. gadā nebūtu, ja tās nevarēja izveidot divas valsts 48. gadā, tām vajag to darīt tagad. Uh, Eh, pamat atbildība nekur eh, nepazūd. Tāpēc būsim drosmīgāk šajā stratēģijā. Paldies! Paldies! Vārds eh, Patrī kundzei. Viņa nav klāt, acīm redzot, Kačina kungam vārds tagad. izraelska država je izraelski vojski ukazala da u gazi un... izraels armijas iebrukums um, Gazā bija vērsts uz skaidru mērķi iznīcināt Hamas. Diemžēl tagad mēs redzam, ka tas ir prasīt cilvēku dzīvības, un viena trešdaļa no tām ir sievietes un bērni. Bet sievietes un bērni jau nav Hamas dalībnieki. Tas nozīmē, ka šis tiešām bijis nesamērīgs varas demonstrējums. Un kā gan mēs varam panākt kaut kādu risinājumu, ja abies puses vienu otru savstarpēji neatzīst. Un mēs redzam, ka mēs piedzīvojam, ka viena puse skaidri pauž nodoms iznīcināt otru un nekādā veidā nevēlas panākt pamieru. Izrēlai ir jāatzīst Hamas un Hamasam jāatzīst Izrēls un jāievirza miera process. Nekāds cits risinājums vispār nav iespējams. Jebkurš cits savukārt risinājums daudz labāks nekā asiņains karš. Un tādēļ ir skaidri jānosprauž šis politiskais virziens. Savukārt Olmets, Izraels premjers, mēģina uh, uzlabot savu imidžu, vienkārši nostoties pret pamieru. Paldies! Tālāk Hibaskovs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, uh, padoms priekšsēdētāji, gribu jums pateikties par rezultātiem, ko esat panākuši kopīgās sarunās uh, ko ir vadījušas, uh, vadījusi prezidentūra. Mēs zinām, ka tā bija jūsu misija, kas lika Izraels pusē tomēr vest sarunas un piekrist par uh, humanākās palīdzības koridoru atvēršanu. Šī ir pirmā reize, kad Eiropa tik tiešām Izraela ir uztvērus nopietni, un Čehijas prezidentūra ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības pārstāvs. Eiropas uh, parlaments vakar vienojās par rezolūciju, uh, un tā ir, jāsaka, ļoti līdzsvarot rezolūcija, ārkārtas rezolūcija, un to noteikti var, visi parlamentu spēku varēs uh, uh, apstiprināt. Domāju, ka mums ir izdevies panākt uh, līdzsvaru šajā rezolūcijā. Mēs prasam, lai tiktu atzīta Izraels valsts un arī prasam, lai Hamas uh, piekristu uh, pārtrauktu uguni. Un mēs prasam arī pastāvīgu uh, pamieru noslēgšanu. Tomēr, ko mēs neesam iekļaujuši šajā rezolūcijā, nav nekāda papildus vērtība. Uh, Olmerts un Livni nav vienisprāts par to, kādus, zem kādiem priekšnosacījumiem viņi būtu gatavi pārtraukt uh, uguni. Es domāju, ka atslēga risinājums ir Ēģiptē, jo Ēģiptei ir nepieciešams veikt uh, jo ir nepieciešams pārtraukt šo ieroču uh, kontrabandu pa tuneļiem, ko saka padome kāds ir tās sarunu process ar Ēģipti par uzraudzības procesu, par uzraudzības misiju, kas arī attiecīgi uzraudzītu Rafas pārējais punktu atvēršanu. Ko mēs no Eiropas puses teiksim Ēģiptes premjerministram un kā mēs varētu izmantot šīs sarunas ar Ēģiptu? Paldies! Ručeka kungam vārds uz vienu minūtu. Jā, ja, vielen dank, Herr Prezident. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vienu minūti. Dāmas un kungi, es tikai vēlos lūgt padomu un komisiju, lai tā tiešām izdara spiedienu uz abām konfliktu pusēm, lai tiešām mēs panāktu to, ka šī arvien eskalācija tiktu pārtraukta. Ir jāievēro ANO rezolūcija un ir jāpieprasa garantijas, kas nodrošinātu ilgstošu pamieru un miera procesu. Jau atkārtot izskan viedoklis, un es arī to arī paudīšu, ka Palestīnas un Izraels konflikts nav atrisināms militārā ceļā. Tikai politisks risinājums ir vienīgais reālais risinājums - mieri pilnā ceļā. Eiropas Savienība sadarbībā ar Ārābu līgu jau arī to cenšas panākt, un savukārt ir jāspēj mums Eiropiešiem spēlēt vēl lielāku lomu nekā līdz šim šī pamiera ievērošana ir jāpanāk nekavējoši, Un konkrēti risinājumi ir tie, kas paredzētu divu valstu izveidošanu, lai abas puses būtu gatavas sadzīvot līdzās, balstoties starptautiskās normās noteiktām robežām. Tikai tad mēs varēsim par patiesu mieru. Paldies! Tālāk, kas ulīdes. Šodien mēs runājam par vēl kārtējo humanitāro um, traģēdiju, kas ir notikusi netālu no manas valsts, un šajā traģēdijā es piedalījušās divas mūsu partneru valsts, valsts, kas atrodas ap uh, vidusjūru. Uh, palestīnieši, palestīnieši nav sapratuši, ka ne raķets, ne arī pašnamnieku bumbas nenesīs tām atbrīvošanos. Un Izraela nesaprot, ka tāda aptvēruma militāra atbilde tā savukārt veicina jaunus prizinātāju rašanos un arī veicina attiecīgo atbildes reakciju. Bet kā ir ar civiliedzīvotājiem, kā ir ar tiem, kas e, necīnās, kā ir ar bērniem, kā ir ar sievietēm? Neviens par to nedomā, neviens nedomā, ka bērni tiek e, sadedzināti, ievainoti, e, traumatizēti, un tie ir gan palestīnas bērni, gan arī Izraels bērni. Mēs sēžam televizoru priekšā un mēs nejūtamies īpaši piederīgi, bet kā ir ar tiem, kas atrodas uz vietām? Ko mēs varam darīt? Vai mēs varētu sākt um, klasisko apvainošanas spēli? Tas nepalīdzēs civilā, civilu iedzīvotājiem. Kā mēs varētu pāriet no vārdiem uz darbiem? Mums ir jāved sarunas ar ieinteresētajām pusēm, jāveido starptautiskie spēki. Tieši tā kā piedāvāja citi kolēģi, vajadzētu doties uz gāzu, vajadzētu paplašināt policijas komponentu, tur vajadzētu uzņemt arī arābu valsts pārstāvs, vajadzētu palīdzēt apmācīt Palestīnas pašpārvaldes policiju, arī paplašināt tā no mandātu, kas īstenotu tiesiskumu. Uh, tikai tādā veidā mēs varētu izbeigt čaušanu, kontrabandu, atvērt pārejas. Mēs nevaram pieļaut, uh, ka civili iedzīvotāji liktenis joprojām atrodas divu pretošo pušu rokās. Paldies! Nākamam runātājam viena minūte. Lielais itāļu antifašists Piero Gabetti eh, ir teicis ka tad, kad patiesība ir vienā pusē, tad jūs nevarat meklēt risinājums, kur būtu niansēts atšķirības. Tieši šāda situācija šobrīd ir Gazā. Izrēlē ir jābeidz savas aktivitātes pretēji. Izrēla ieies ar kaunu traipu vēsturē. Izrēla met bumbas, veido geto, ir cilvēki, kas ir Izraels mērķi, un tie savukārt iznīcina Izraels iedzīvotājs. Šeit nav nekāda attaisnojuma. Nedrīkst neviens apdraudēt Izraels drošību, neviens nedrīkst apdraudēt Izraels eksistenci, bet ja jūs paskatāties uz spēku līdzsvaru, redzat, cik daudz ir upuru, tad jūs re varat redzēt, ka tas, kas šobrīd notiek, ir Palestīnas valstiskumu sagraušana. Eh, Zaplakungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties padoms pārstāvim Čehijas ārlietu ministram par to, ka viņš tomēr ir atradis laiku un bijis ar mums eh, šo pēcpusdienu. Es domāju, ka Muskardini kundze savā runā pieskārās e, teritorijām, teritoriālajai situācijai. Viņa teica, ka ir nepieciešams apmeklēt šo rajonu, lai labāk saprastu situāciju tur, bet tomēr tas nebūtu tāds turistu brauciens. Daži no mums jau ir bijuši Palestīnā, mēs esam bijuši gan kā novērotāji, piemēram, kaut vai vēlēšanu laikā. Uh, Un tikai redzot praktiski, kas notiek uz vietas, jūs labāk izprotat to, kas notiek. Es domāju, ka šeit jau ir tāda vēsturiska ievirze. Konflikts jau ir ieildzis. Mēs nekad neesam varējuši atrisināt šo problēmu, jo projām mēs eh, skatāmies uz šo te situāciju no divām pusēm. Es arī esmu bijis gan Izrēlā, gan Palestīnā nu, daudzas reizes Es nezinu perfektu situāciju, tomēr daudz ko zinu. Un skaidrs ir viens, ka tur nav divas puses, tur ir trīs puses. Tur ir teroristi, Izraels valsts un Palestīnas iedzīvotāji. Lielākā daļa no pēdējiem ir ļoti miermīlīgi iedzīvotāji. Un Hamas pārstāv tikai noteiktu Palestīnas iedzīvotāju daļu, ne visus cilvēkus. un ir cilvēku upuri, kas ir cietuši no Izraels, arī no Palestīnas, tie ir e, bērni, tie ir civilā iedzīvotāji, viņi ir bijuši arī e, par Hamas raķešu upuriem. Un tādu ir ļoti daudz, gan Gazas joslā, gan citur. Komisāra kungs, e, ministra kungs, mums ir jābūt ļoti atbildīgiem šai ziņā, un pats atbildīgākais ir stiprināt abu Abumaza pozīciju. Tādā veidā mēs palīdzēsim iedzīvotājiem. Eh, paldies, Kopa kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Sabiedrības viedoklis prasa, lai mēs eh, darītu vienu lietu, beigtu šo Palestīnas eh, cilvēku slapkošanu ir eh, jānosoda ne tikai raķešu šaušana, bet eh, jābeidz arī Izraels valsts terorisms eh, lielā apmērā. Jāpanāk, lai Izraela respektētu starptautiskās tiesības. Vienkārši nav pareizi, ka tās, izm ka tās izmanto baltā fosfora lādiņus un citus ieročus, kas nogalina nevajadzīgus civiliedzīvotājus. Ja tas notiktu Āfrikā vai kaut kur citur, mēs nekavējoties uz to reaģētu un drošības padomas rezolūcija būtu saistoša, bet tā kā tā ir Izraela, tad mēs tikai runājam, runājam un nekas nenotiek. Jāizmanto visi iespējami politiskie instrumenti, tāpat arī mūsu asociatīvais nolīgums, lai pārliecinātu Izraelu pārtraukt šo uh, vardarbību pret Palestīnu un ir jānodrošina humanās palīdzības piegāda. Izraela ir atbildīga par šo nogalināšanu, kas notiek. Mums nepieciešama tūlītēja uguns pārtraukšana, jāpanāk gazas sektora atvēršana. Paldies. Kas? Stevenson kungam vārds. Paldies. Šausminošie notikumi Gazā pēdējās divās nedēļās ir panākušas starptautisku nosodījumu Izraels virzienā. Mēs klausamies visi pauž nosodījumu pret Izraels valsti, bet uh, vienai valstī tuvējos austrumos tas bija rezultāts, ko tā tieši gaidīja Irāna. Ir piegādājusi munīciju un uh, ieročus uh, Hamazām gadiem ilgi. Viņi ir nodrošinājuši naudu, apmācību Hamas kaujiniekiem. Viņu mērķis bija provocēt, izprovocēt Izraēlu šādā karā. Un uh, lai būtu asiņains rezultāts un būtu bojā gājuši bērni, kas, eh, un šīs bildes, viss, kas šokē starptautisko savienību, tas viss ir pats labākais uh, Irānas fundamentālistiem un parāda, kā šī islama kustība vienojas pret rietumiem. Teherāna ir bijusi šī kara sponsors, un traģiskais rezultāts ir tieši tāds, kādu Irāna to vēlējās. Eh, tas eh, novērš eh, uzmanību no Irānas ekonomiskās krīzes un tas novērš starptautisku uzmanību arī no no centieniem izgatavot kodolieročus. Un Irāna tāpat laikā grib kļūst par vietēju. Irāna grib kļūt par pie, lielvaru šajā reģionā. Tāpat laikā pilnīgi apklusinot jebkuras ja cilvēku tiesības. Eh, un eh, ar lienu kaunu jāatzīmē, ka rietumi nav darījuši neko, lai atklātu šo Irānas eh, agresiju. Nestoties uz to, ka mēs zinām, ka Irāna sponsorē terorismu un tiek apspriesta arī vienīgā Irānas uh, opozīcijas partija, un viņi ir iekļauti Eiropas uh, teroristu sarakstā. Tas ir jāpārtrauc. Hauit kungam vienu minūtu. Vispirms uh, gribu skaidri pateikt, ka šis parlaments šodien atbalstīs ANO drošības padoms rezolūciju 1860, un šī rezolūcija būtu jāizteno bez kavēšanās. Un ir deputāti, kas ir bijuši tur, tomēr pamiers nav pietiekams, ir jācenšas apturēt teroristus, tātad pamiers un blokāds beigas. Tas ir galvenais, lai gāzes iedzīvotāji varētu sākt dzīvot mierīgu dzīvi. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar starptautisko tiesību respektu, ir nepieciešams atvieglot cilvēku tiesības, cilvēku Uh, ciešanas un uh, nav pietiekami dot izsniegt tikai humāno mm, palīdzību. Ir jautājums arī par uh, proporcionalitāti. 139 bērni ir nogalināti, 1200 ir ievainoti un tā nav nekāda paša aizsardzība priekšsēdētai. Un šodien mēs zinām, ka Izraela ir apturējusi sarunas par uh, attiecību uzlabošanu. Kādi iemesli tam visam ir? Tālāk, uh, gal, gal pirms divas minūtes. Vispirms mums ir jāpanāk uh, ilgstoši pamērs, ko ievēro abas puses. To jau mēs daudz kārt šodien esam pateikuši. Turklāt ir jāpanāk, lai ANO un starptautiskā sabiedrība neatstāja cilvēkus gazas sektorā vienus pašus un Izraels un Hamas ziņā. Uh, Hamas jau neaizstāv kāds iedzīvotāju intereses, viņi ļoti precīzi zina, kā Izraela reaģēs uz šādiem raķešu uzbrukumiem, un ka tas nebūs tikai neaprobežosies ar vēlēšanu kampaņu laiku. Līdz ar to mēs redzam, ka šāds Hamas atbalstītāju sarukums nāks par labu Fatai. Šobrīd lielos apjomos cieši gāzes iedzīvotāji. Taču, diemžēl, arvien pieaug Hamas atbalstītāju skaits pretēji gaidītājiem. Izraela, protams, savu iedzīvotāju interešu aizstāvību uzstāda kā pirmo prioritāti. Savukārt starptautiskos sabiedrības pieprasījums pārtraukt civilo upuru radīšanu, nu, mums ir jāpasaka skaidri. Nepieļausim šī konflikta turpināšanu un. Uh, Es jau iepazinies arī ar mm, godātās komisāras sagatavoto vēstuli un ceru, ka arī tā tiks nodarīt zinām attiecīgā komiteja šeit parlamentā. Mēs nekādā veidā nedrīkstam pieļaut turpmāko kontrabandu ar ieročiem. Tā ir jābloķē, un tāpēc ir jāpanāk spēcīgāk arī arābu valsts iesaistīšanās konflikta risinājumā, lai arī Gazā tiktu izmantoti tie spēki, kas ir darbojas uz starptautisko mandātu mieru uzturēšanai. Un līdz ar to arī tajā iesaistītos Izraels un Eģiptes spēki. Un turklāt papildus ir jāvirza atsevišķās miera sarunas, kas ļautu novērst šīs situācijas konflikts asinām, kā tas līdz bija šim. Paldies! Paldies, ka jūs ļoti precīzi runājat piešķir to runas laiku. Palāk Martīnes Martīnes. Jā, paldies priekšsādātājiem. Spāņu sociālistu grupas vārdā Mēs esam ļoti satraukti par situāciju Gazā. Un ļoti vēlamies paust savu atbalstu miera sarunām. Mēs esam ļoti vīlušies par to, kā Izrēla pieļauj bērnu un sieviešu nogalināšanu. Tas ir šausmas, ko mēs redzam, kas šobrīd Gazā notiek jau ilgāku gadu garumā. Un mēs kaunamies par to, ka mēs paši, visi, īpaši Eiropas Savienība, nespēja to novērst. Un līdz ar to paši sevi nosoda uz sašķelšanos. Mēs esam ar vienu daudz kārt melojuši un bijuši liekulīgi, un tagad mums ir jāpasaka skaidri, kā mēs šo situāciju redzam, un mēs līdz šim, diemžēl, ko nesam darījuši, lai šo situāciju novērstu. Un mums ir jāspēj šī situācija vērst par labu. Un eh, savādāk mēs, eh, mūsu bērni mūs to nepiedos. Un līdz ar to, lai arī novēloti, mums ir jāpanāk, kā tiek ievērotā no rezolūcija, drošības padomas rezolūcija, un mēs izdarām spiedienu uz Izraelu, aicinot tieši eh, atsaukties arī uz Eiropas Savienības parakstīto asociēto līgumu. un mēs vēl arī nesam nemazinājuši par mediju blokādu, kas ir jācer. Tālāk man audenkungs. Jā, priekšsādātais. Es pirms vēlos izteikt līdzjūtību visiem nevainīgiem iedzīvotājiem, gan Gazā, gan Izrēlā, kas ir cietuši pēdējo mēnešu laikā. Taču mums ir jāņem vērā tas, ka mūsu cilvēku sajūtas nedrīkst arī mums varbūt aizmiglot acis par patieso situāciju. Gazā Hamas ir izveidojusi terorismu tīklu, kas nepieļauj nekādu veidu opozīciju saviem viedokļiem, kas nogalina tos palestīniešus, kas stājas pretī šādiem viedokļiem. Tā ir pilnībā ir um, atteikusies pakļauties uh, aicinājumiem ievērot mieru un neuzbrukt Izrēlai, un līdz ar to neievēro nekādas cits iepriekšējās panāktās vienošanās. Uh, mēs vienkārši nonākam atpakaļ šajā situācijā, kādā bijām pirms trim gadiem, kad mēs toreiz kā novērotājiem devāmies uz Palestīnas vēlēšanām. Un toreiz mēs sacījām, ka šīs vēlēšanas uh, virza un vada tumsas spēki. Diemžēl tā ir izrādījusies patiesība. Un mēs redzam, ka Palestīnās cilvēkiem nāve ir kļuvusi par zinām tā kā vai rūpnīcisku parādību. Un Hamas šā apšaudas ir, protams, kaļā pretrunā ar starptautiskām normām. Ņemot vērā tik briesmīgs um, briesmogu seju apveltītu pretinieku, ko mēs varam teikt? Starptautiskā sabiedrība vienkārši pieņēma zināms juridiskus saistošus pasākumus, bet Izrēlā, protams, spēja daudz aktīvākus soļus, piemēram, pārtrauc elektroenerģijas piegādi un mēs viņu nosodījām. Un tagad arī viņi reģinās ar to, ka viņu starptautiskā sabiedrība neatbalsta Izraelu. Taču mums ir jāskatās šī attīstība jau ilgu gadu garumā. Palestīnas autoritāte un pašpārvaldes iestādes, diemžēl, ir tolerējuši ekstrēmistus un korupciju, un arābu pasauli nav darījusi neko, lai jau iepriekšējā dekāžu laikā uzlabot šīs iespējas. Tūlīt arī beigšu priekšsēdētāji, mums ir jāizstrādā maršalplāns tuvajiem austrumiem. Nav jau runa tikai par mieru uzturētājiem, bet gan par to, ka mēs izveidā, izveidojam administrāciju, kas ir brīva no korupcijas, ka tā ir civila administrācija, kuru uzrauga starptautiskā sabiedrība. Un vispirms mēs tiešām līdz ar to patraucam terorismu uh, kanālus, kur viņi iegūs naudu un ieročus. Paldies! Tālāk Derosas kungam vārds. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Es varētu piekrist Van Ordena kungam par Hamas. Lieta tāda, ka neviens neataisno civilā iedzīvotāju bumbošanu, ko veic Izraela. Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāpārtrauc bumbu mešana, neatkarīgi no tā, kas tās met Izraela vai Hamas. Es ceru, ka mēs balsosim pareizi rīt šajā parlamentā, ka mēs stiprināsim padomus un parlamentu pozīciju, ka mēs eh, izdarīsim spiedienu uz Izraēlu un uz Hamas, lai abi beidz eh, iedzīvotāju nogalināšanu. Eh, tagad Gaza ir kļuvusi par lielāko cietumu visā pasaulē pēdējo triju nedēļu laikā. Tas ir kļuvusi par masveidu kautuvi, eh, slepkavību vietu, tiek izmantot teroristu paņēmieni, lai nogalinātu bērnus, civilēliedzīvotājs, lai nerisinātu eh, šo jautājumu kā divu valstu risinājumu neredz, ka kāds būtu iesaistījies konstruktīvās sarunās. Vajadzētu to darīt, iesaistot gan kaimiņu valsts, iesaistīt arī Hamas. Skaidrs, ka jebkura kara eskalācija tiks turpināta, jo arī mūsu reakcija attiecīgi sāsināsies. Paldies, Derosa kungs, tālāk divas minūtes galas kundzei. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, komisāra kungs, es domāju, ka Mēs šodien diezgan cīniski runājam par gazas krīzi, jo ir pilnīgi nepieņemam šī situācija, jo Hamas izmanto civili iedzīvotājs kā tādu vairogu, humāno vairogu. Arī Izraels rīcība nav proporcionāla. Notiek uh, cilvēku slepkavošana, Izraels slepkavo palestīnas iedzīvotājs, ieskaitot bērnus. Uh, E, tas ir cīniski, arī starptautiskā diplomātija ir cīniska, tiek veidots ilūzijas, mērķi netiek sasniegti, arī humanā, humanā palīdzība netiek attiecīgi no, nogādāta upuriem. Es gribētu runāt bērnu vārdā, jo nekādi nevarētu attaisnot nevainīgo cilvēku nogalināšana. Uh, Eh, katra bērna dzīvība ir mm, nenovērtējama, neatkarīgi no tā, kurā robeža pusē bērns dzīvo. Visām pusēm tas ir jāsaprot, ja tiešām viņi grib panākt mieru šajā reģionā. Civiliedzīvotāju aizsardzība ir mērķis pats par sevi, humānai palīdzībai ir jānāk iekšā, un tikai tādā veidā ir iespējams panākt ilgtermiņa pamieru, un tas varētu novest pie stabila miera. Paldies, Gaulas kundze, un tālāk Mičela kungs, viena minūte lūdzu priekšsēdētāji Hamas ir uzsācis teroru pret Izraels iedzīvotājiem, ir provocējis atbildes reakciju. No šīs eh, distances šķiet, ka kāds ir vēlējies padarīt šos bērnus par mocekļiem, tālāk publiskojot eh, šo visu, bet uh, E, cik pareizi tas ir un cik attaisnojami. Es nekad neesmu atbalstījis terorismu un es arī neesmu e, kritizējis Izraelu, kurai ir tiesības uz miermīlīgu līdzās pastāvēšanu, bet um, mums, e, mēs tomēr izjūtam morālu līdzestību par to, kas notiek Gaza. Izraels rīcība nav proporcionāla, bērnu nogalināšana ir apkaunojoša Es uzskatu, ka vajadzētu ņemt vērā Dalālams padomu, ka vislabākais, kā ietekmē Ķīnu un Tibetu, ir saglabāt labas attiecības ar viņam. Es domāju, to pašu varētu attiecināt arī uz ES Izraels attiecībām, bet kā mēs varētu aprakstīt šo pretošanās līmeni, jo mēs paužam, zinām, pretīgumu Vakar AFET komitejā un attīstības komitejā mēs runājam par humānās attīstības jautājumiem. Es aicināju padomu un komisiju nodrošināt, eh, lai šī humanās palīdzības pakete būtu gatava, lai mēs varētu pirm uzreiz ķerties pie palīdzības sniegšanas šiem cilvēkiem, kas ir cietuši tik ļoti daudz. Paldies, Mičela kungs. Tālāk mums ir brīvais mikrofons. Švarcenberga kunga. kungs. Švarcenberga kungs. Švarcenberga kungs, ja jūs tiešām ļoti steidzaties, jūs gribat eh, ņemt vārdu tagad, jūs varat to darīt. which are important uh, to be answered. One, uh, which were at the beginning of the... Ir uh, vienīgs uh, svarīgs jautājums. Ah, okay. uh, excuse me, I will get up. Uh... Es atvainojos, saka padams priekšstādētājs. Vienu lietu gribētu teikt, kas tika teikta sākumā. Ja mē, tātad vai mums vajadzētu kontaktēties ar Hamas? Es domāju, ka šobrīd laiks vēl tam nav pienācis. Hamas joprojām pēdējos mēnešos ir rīkojusies un uzvedusies kā terorista organizācija Un, ja tā turpinās šādu rīcību, uzvedību, tad ar to mēs oficiāli nevarēsim uh, kontaktēties no Eiropas Savienības puses. Es uh, kā vecs vīrs uh, atzīstu, ka esmu piedzīvojis daudz dažādu teroristu organizāciju darbību laika gaitā, kuras pēc tam laika gaitā kļūst tādas daudz maz respektējamas un arī starptautiskā kopiena tās galgalā atzīst. To mēs esam pieredzējuši Āfrikā E, īrijā, tāpat arī citās vietās. Tātad šāda transformācija notiek, bet pirmām kārtām viņiem ir jāpārtrauc rīkoties kā terorista organizācijai. Tad es būšu gatavs uh, runāt ar Habaz, tāpat kā ar jebkuru citu, bet viņiem pirmām kārtām ir, uh, kā es teicu, jābeidz rīkoties kā teroristiem. Domāju, ka ir svarīgi to norādīt, jo Eiropas uh, Eh, savienība nevar atteikties no saviem principiem. Mums ir savas vērtības un eh, mums ir netieši kontakti ar politiķiem, kas atrodas reģionā, un tas viss ir ļoti labi un svarīgi, bet vēl nav nonācis, mēs nonāk, neesam vēl nonākuši pie īstā laika uh, no Eiropas Savienības puses kontaktēties ar Hamazu. Domāju, ka tur nekādas pielaides nav iespējams. Domāju, ka Ēģipte ir uh, cienījusi uzslavu, jo pēdējās dienās un nedēļās tā ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu un tā ir centusies uh, panākt virzību uz priekšu un ir tik tiešām daudz strādājusi. Un varbūt, ka būs uh, iespējams panākt pamieru un mieru šī procesa rezultātā. Es zinu, cik sarežģīts ir jautājums Mēs visu laiku kontaktējamies, esam sakaros ar Eģiptes pusi, mēs zinām, eh, cik būtisks ir viņa darbs, un es gribētu viņiem par to pateikties. Tālāk jautājums par to, kā mēs varam palīdzēt eh, šajā reģionā. Tie, kas atrodas uh, tur uz vietas, viņi noteikti vislabāk var pateikt, kas viņiem ir nepieciešams. Tas nav mūsu ziņā lemt, ko mēs viņiem gribam dot. Viņiem ir jādod ziņa mums. Un Eiropas Savienība un daudzas Eiropas Savienības valstis ir jau pauduši savu gatavību visos iespējamos veidos palīdzēt, gan tehniski, gan nosūtot konsultantus, tātad jebkādā iespējamā veidā, bet, protams, vispirms Eh, ir nepieciešams attiecīgās valsts eh, uzaicinājums un piekrišana. Tātad tādā kārtībā tam jānotiek. Es eh, domāju, ka te izskanēja viens būtisks ierosinājums izstrādāt maršalu plānu tuvējiem austrumiem. Domāju, ka tā ir laba doma un to vajadzētu īstenot šim reģionam. Tiešām ir nepieciešams uh, palīdzēt reālā veidā, tāpat kā Eiropai bija nepieciešama palīdzība pēc uh, kara. Jautājums, ko mūsu misija ir panākusi? Es domāju, ka mēs panācām daudz un uh, gribu uh, pateikties Ferrero Valdners kundzei, kura veica galveno daļu mūsu uh, misijā, humanitārajā ziņā. Uh, Un tas, ko mēs esam sasnieguši šobrīd, eh, ir spēkā un darbojas, bet eh, skaidri jāsaprot, ka šīs ārkārtīgi sarežģītās sarunas, kuras šobrīd notiek tuvējos austrumos, atbilst uh, tam principam un struktūrai, kādus mēs nospraudām savā vizītē tuvējos austrumos. Tātad Šos jautājumus mēs uh, pārunājām ar saviem partneriem un attiecīgi izstrādājām šo plānu. Bija arī diskusijas par uh, mūsu attiecību uzlabošanu ar Izrēlu. Ministru padome par to lēma jūnijā pagājušā gadā, tātad Eiropas valstu vadītāji, un šo lēmumu var mainīt tikai tad, ja Eiropas uh, līmenī tiek lemts mainīt šo lēmumu. Un uh, šo lēmumu nevar uh, mainīt uh, neviens cilvēks vienpersoniski. Es šobrīd atzīstu, ka uh, situācijā, pašreizējā situācijā ir pāragri runāt par to, kā varētu uh, augstākā līmenī pacelt šīs attiecības ar uh, Izrēlu. Es domāju, ka tas paliek uh, nākotnē. Šobrīd mums ir jārisina daudz steidzamāk un degošāk jautājumi, bet vēlreiz gribētu norādīt, ka lēmumu pieņēma ministra padome un tāds tas šobrīd ir. Ko mēs varam darīt, lai apturētu Izrēlu? Būsim godīgi, ļoti maz. Izraela rīkojas tā kā tā rīkojas, un uh, esmu ilgi bijis Izraels draugs, un joprojām tāds arī esmu, un godīgi to var pateikt. Jāsaka, neesmu priecīgs par to, ko viņi tur šobrīd dara. Bet uh, uh šobrīd, manuprāt, uh, arī Izraela cieši no pašreizējās politikas, bet atzīsim, Eiropas Savienība. Savienībai ir ļoti maz iespēju. Tā var tikai skaidri un gaiši norādīt savu pozīciju, partneriem prasīt strādāt pie risinājuma, lai atrastu risinājumu, lai tātad pie tā strādātu gan Izraela, gan Ēģipta, gan visas iesaistītās puses. Eiropas Savienība, protams, var palīdzēt, Eiropas Savienība var uh, veicināt, Eiropas Savienība var piedāvāt uh, visu iespējamo palīdzību, lai panāktu tos mērķus, kas ir norādīti tātad eh, slēgt šos kontrabandas kanālus eh, un veikt eh, citas lietas, palīdzēt arī Gazai veikt rekonstrukciju, atvieglot humanitāro situāciju, bet mums šobrīd nav iespējas un pilnvaras pateikt stop, beidziet šo vardarbību Vai mēs varam sūtīt kādus militārus spēkus, lai eh, pārtrauktu šo kardarbību? Nē, šādas iespējas mums nav, un abas puses uh, uh, ir atkarīgas no citām varām, no Eiropas uh, varas, piemēram, un arī no varām, kas ir ārpus Eiropas. Tā tad ir arī limiti ierobežojumi mūsu varai un spējai, ko mēs varam darīt. Un Kā es teicu, palīdzības sniedzot, mēs esam izdarījuši iespējamo, bet nepārvērtējiet mūsu iespējas. Paldies ministra kungam un. Tagad mēs pārējiem pie brīvā mikrofona sadaļas eh, šajās debatēs. Karim kungs, pirmais runātājs. Izraela izmanto savas tiesības uz pašaizsardzību. Ja tā, tad ir jāievēro arī proporcionātāts princips. Fakts, ka Izraela to ignorē, ir skaidrs, un uh, mēs nedrīkstam ignorēt šo faktu. Baltā fosfora izmantošana uh, pret uh, civiliedzīvotājiem nav pieņemama. Eiropas Savienība viena pati, protams, nevar atrisināt jautājumu, bet uh, mums ir nepieciešama ASV apņēmība, jo līdz šim reakcija ir bijusi nelīdzsvarota. Izraels rīcības laiks ir bijis precīzi aprēķināts. Obamas inaugurācijas datums 20. janvārs tuvojas. Vai mēs varēsim uh, turpināt pastāvēt uz tām vērtībām, kas ir mūsu svarīgākās, vai mēs varēsim nodrošināt aizstāvību visiem, kam nepieciešams? Runājot par uh, Palestīnu. Tie, kas grib sakaut ar Hamas militāriem uh, spēkiem, nesaskata cilvēcību. Tas nav kā mēs varētu palīdzēt Izrēlē vai Palestīnai, un nekavējošs uguns pārtraukšana ir vienīgais iespējamais sākums. Berk. Berka kungs, lūdzu. Uh, parties... Ir skaidrs, ka šajā konfliktā iesaistās puses nespēja um, arī respektēt starptautiskās tiesības. Mēs ceram, redzam arī, ka civiliedzīvotāji maksā augstu cenu. Uh, starptautiskajās tiesībās tomēr ir jābūt normai, kur iet runa par proporcionalitāti un, un tiesību ievērošanu. Uh, tomēr šī, šajā, šī gadījumā tas tā nav. Ir noteikti jāatbild ar proporcionāliem ieročiem. Diemžēl Izraēla ir rīkosies bezatbildīgi. Eh, Hamas ir šāvs raķets uz Izraelu, bet Izraels atbilde nav bijusi proporcionāla, nav bijusi samērīga. Uh, pār par 900 palestīnas iedzīvotāji nogalināti un prezentā tam daudz mazāks Izraels iedzīvotāju skaits. Eh, Diemžēl Izraela nav izmantojusi savu spēku saskaņā ar starptautiskām tiesībām, bet mēs nedrīkstam arī ignorēt to, ka Hamas joprojām ir terorists sarakstā minēta organizācija, eh, ka mm, Hamas ir arī kontrolēta konsekventi noliedzis Izraels eh, tiesības uz eksistenci. Arī eh, cilvēkiem, kas dzīvo Dienvidu Izraēlē, tiesības dzīvot bez bombardēšanas. Paldies! Mladenova kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Visiem novērotājiem, kas novēro šo konfliktu, ir pienācis laiks Eh, pacelt rokas gaisā un kliegt aiz, eh, aiz šausmām. Tiešām tas ir milzīgs pārbaudījums, mums ir jāsaprot, kas tur notiek, un pirmais, eh, pirmā ideja ir tāda, ka nevar rast risinājumu, ja netiks izbeigta Izraels bombardēšana, otrkārt ilgtermiņa risinājums nav iespējams, ja gāze nebūs atvērta humanitārai palīdzībai. Peres kungam ir pilnīgi taisnība, sakot, ka gāzai ir jābūt atvērta, obligātai uh, palīdzībai un slēgtai raķetēm. Tas ir pareizi, visi tam piekrīt. Mēs nevaram atgriezties pie status quo ante un mēs varam šeit darīt vairākas lietas. Pirmkārt, parlaments varētu savest pie viena galda visas puses, otrkārt mēs varētu atbalstīt padomu un komisiju un treškārt mums noteikti ir jāatbalsta arī Ēģiptes ideja, jo Ēģiptes ceļš ir vienīgais, kas varētu novest pie risinājuma un arī pie pamiera, kur mēs visi ļoti gaidām. Paldies, Mladenova kungs. Gil kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ne tikai mūsu deputātus satrauc notikumi Gazā, bet arī cilvēki visā Eiropas Savienībā ir sašutuši redzot Gazas iedzīvotāju ciešanas, kas tieši no Izraels. Vēl turklāt nepārtrauktie uzbrukumi uh, kas tiek mērķēti uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem, bērniem un sievietēm. Un mēs cenšamies aicināt pēc miera. Palestīniešiem ir nepieciešama pārtika, drošība, medicīniskā palīdzība un Izrēlē ir, ir jārespektē starptautiskās tiesības vismaz, un ja Izrēla to nedarīs. Izrēlē tas ir jādara, jo pretējā gadījumā Izrēla zaudēs jebkādu palīdzību no starptautiskās kopienas. Diemžēl ANO rezolūcija netiek ievērota un ļoti žēl, ka Eiropas Savienībai joprojām ir jāmaldās meklējumos, varbūt vajadzētu pastiprināt pasākums, rīkoties izšķirīgāk. Nav pietiekami runā tikai par attiecību uzlabošanu. Mums ir arī konkrēti instrumenti, mums ir tirdzniecība, mēs esam finansējums sniedzēji, mēs varam pildīt mūsu uzdevumu. Paldies, Gilkundze! Matsakis, viena minūte, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, vai tehniski iespējams saskaņā tiesībām pieņem sekojošo, ka Izraela ir uzsākusi milzīgu terorisma kamp kampaņu un mm, vērš savu spēku pret 1,5 miljonu iedzīvotājiem. Vai šāda rīcība saskan ar mūsu Eiropas Savienības demokrātijas izpratni? Uh, un Izraels lobijs ir tik ļoti spēcīgs, tas šķērso ASV un ierodās Eiropas Savienībā. Vai tas ir tik spēcīgs, ka mēs tiešām mierīgi noskatāmies uz visām šīm šausmīgajām lietām, kas notiek cīņas pret teroru vārda? Ja tas tā ir, tad mums tiešām ir jāapsveic Izraels valdību par drosmi tad jāatbildēsim noliedzoši, tad mums ir skaidri un gaiši jānosoda Izraels rīcība un jāveic ātri, efektīvi pasākumi, ieskaitot eh, tirzniecības mm, sankcijas, kas vērts pret Izraelu, lai nodrošinātu mieru Gazā šodien un nākotnē. Tāpēc piekrītu ministram, kurš teica, eh, ka mēs varam izdarīt ļoti daudz, un mums ir arī tas jādara. Paldies, Matsakis kungs! El senor Gürk! Un tagad vārds Girka kungam. El señor Girk. Ok. So, Girka kungs tiek aicināts. Por un minuto el señor. Bīzlī kungam vārds, jo Girka kungs atcīmredzot zālē nav. Mr. President, thank you. Priekšsēdētāji, paldies. Uh, Es uh, esmu izvēlēts, uh, tik ievēlēts pirms 25 gadiem, bet jāsaka, šīs laikam ir vissvarīgākās debatas. Komisārs kundze, es domāju, ka jūs uzmanīgi klausījāties mūsu debatu šodien un uh, ar ārlietu komitejas sēdi vakar. Uh, Eh, es eh, nedomāju, nepiekrītu eh, Čehijas ministram. Es domāju, ka mums ir morāls pilnvars un tiesības nosodīt agresoru. Igrasīs, Izraels tauta ir tauta, kas arī ir cietusi gadiem, gadsimtiem ilgi šajā kontinentā. Un šobrīd uh, Eiropas Savienība it kā norāda, ka tā pārtrauks jebkuru kontaktu ar šo tautu, ar šo valsti, uh, ja netiks uh, pārtrauktu šaušanu. Paldies Bizlīkungam un tagad Macipa kungam vārds uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, es uh, gribu teikt, Izrēlē skaidri jāpasaka, ka tas nav pieļaujami. Mums ir jāspēj nodrošināt palīdzību ievainotajiem un ir jānodrošina arī pēcticība un patiesas konflikta norisinājums. Uh, Un ir jāsaprot, ka starptautisko noteikumu pārkāpums nozīmē konkrētas sankcijas. Un Eiropas Savienībai ir skaidrs tas jāapsāk. Un tāpēc vēlos sekot arī Alberto Asī sagatavotajam dokumentam, kas uh, skaidri pauž arī solidaritāti palestīniešiem. Paldies! Tālāk Aukens kundze, vienu minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, vēlos nodrošināt un atgādināt to, ka mēs pilnīgi atbalstām šo attiecību uzlabošanu. Un nedomāju, ka tie nebūs tādi gan priekšsēdētāji izšķirošie vārdi, kas ļaus mums turpināt visu kā ierasts. Nu, ir tiešām laiks pienācis pārmaiņām. Otkārt, Izraela nekad nav ievērojusi dotās norunas sarunās. Nav bijis ilgstošs pamiers, jo Izraela nekad neatcēla pašas pasludināto iztenoto blokādu. Un pēc Neapolis, kur Izraela taču nāca klajā ar paziņojumu par to, ka ies, ies, ievēros saistības attiecībā uz šo teritoriālo apdzīvošanu sadalīšanu, lūk, viņi to neievēroja. Un gluži pretēji, viņi arvien vairāk sāk apdzīvot un būvēt jaunās mājvietas tajās teritorijās, kas bija ļoti strīdīgas saskaņā ar Neapolas vienošanos. Savukārt Hamas arī neievēro tos noteikumus, kurus mēs gribētu, lai viņi ievēro, un tāpēc tomēr arī jāatzīst, ka Izraela nav ievērojusi visu savus saitības. Paldies, Haukens kundz! Un tagad vēl vienu minūti, beidzamais runātājs būs tas Nikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien mums bija Palestīnas un Izraels delegācijas tikšanās, un jūs varat saprast, cik liela bija spriedze, cik kas tas nokaitēts bija emocijas, domājot par to, kāds varētu būt risinājums jau 18. dienā pēc gazas uzbrukuma. Izraela, kas tik daudz gadus ir gaidījusi un ir uzsaņēmusi aptuveni 8000 raķešu, kas terorizē miljoniem iedzīvotāju pie Gazas piet teritorijā tuvu Gazai, nu, protams, ka šis pacietības mērs ir pilns, un tādēļ viņiem ir pilnas tiesības un reizē ir arī savs tiesi, pienākums. Hamas ir terorista organizācija, un mēs redzam, ka viņi ir paši savus iedzīvotājus nostādījuši upur lomā. Un, ja mēs šobrīd mēģinām, redzam, ka uh, arvien tiek saklāpināti kopēji centieni starp Eiropas Savienību un jauno ASV administrāciju, nu tad es tiešām gribu, lai prezidentūra skaidri pateikt, kādas ir šīs mūsu prioritātes un aktīvi iesaistītos reģionā. Paldies, Sarnīkungs! Un tagad vēl vienu minūtu Manisku kungam vārds. Ja, paldies, priekšsādātāji! Šis konflikts, kas jau turpinās daudzus gadus, ir balstās uz teritorijas strīdu, taču to arī kurbulē kultūra atšķirības un tas, kas nav atrisināts līgumos. Mēs redzam, ka mēs nespējam atrisināt ilgtermiņā Palestīnas valsts izveidi un līdz ar to turpinās bruņotie uzbrukumi, kuri ir mērķi vērsti uz konfliktu risinām. Bet, lai mēs nodrošinātu cilvēku cieņai piemērot dzīvi, nu, mums jādomā par ekonomisko attīstību šajā reģionā, lai mēs tiešām pieliktu punktu teroristu darbībai un varētu izveidot normālu politisko vidi, kurā varētu funkcionēt abas šīs valstis. Un mēs tiešām atrisinātu sarunceļā šo sarežģīto situāciju. Paldies, Mērķinesko kungs. Tālāk vārds Debrunkundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribētu pievienoties tiem, kas nosoda Izraels uzbrukums gāzes joslai, gribētu izteikt savu solidaritāti gāzes joslas iedzīvotājiem. Žēl, ka Eiropas Savienība šeit var darīt ļoti maz. Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par to, kā mēs veidosim tālākās attiecības ar Izraēlu. Patreizējo noliegumu darbība ir jāaptur līdz tam brīdim, kad Izraēla rīkojas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Pat pirms šiem vardarbīgiem uzbrukumiem mēs redzējām, ka Izraēla kolektīvi nolēmusi sodīt uh, eh, gazas iedzīvotājus. Tas, cik plaši ir šie uzbrukumi uh, palestīniešu tautai ar profesionālās armijas palīdzību, šī tauta jau tāpat ir uh, ārkārtīgi novājināti okupācijas dēļ, manuprāt, tas ir vienkārši briesmīgi. Mēs nevaram vienkārši uzvelt visu vainu palestīniešiem, mums skaidri jāizrāda savu nostāju. Vienkāršie cilvēki Gazā visvairāk cieši no šī kara. Paldies! Paldies, Debrunas kundze! Sikerska kungs, viena minūte. Godātais priekšsēdētāja kungs, mēs ar eh, šausmām vērojam to, kas notiek Gazā. Mēs saprotam, ka Hamas, protams, ir izprovocējuši šo situāciju. Taču Neviena no abām konflikta pusēm nedomā par mieru šobrīd. Katra no tām domā par tikai savām nacionālajām interesēm. Starptautiskā sabiedrība nevar mierīgi noskatīties uz to, kā turpinās šis karš. ANO un starptautiskajai sabiedrībai ir jāiejauc. Šim karam ir jāpieliek punkts. Izraels armija jāatgriežas ir eh, savās barakās un Hamas ir jāpārtrauc raķešu raidīšanu Izraels virzienā. Ir nepieciešama arī plašāka humānā palīdzība civiliedzīvotājiem, jāaprūpē arī ievainotie, kur skaits ir sasniedzis 3000. Valsts dzīve ir jāatgriež normālajās sliedēs. Es aicinu komisiju un Eiropas Savienību darīt visu, kas ir tās spēkos. Paldies! Sikerska kungam! Jurī kungs, viena minūte jūs rīcībā. Jā, Svobodas kungs, vai jums ir kas sakams? Priekšsēdētāja kungs, es gribētu uzdot jautājumu, vai jautājums par gāzi tiks apspriest šodien, ja tas ir izņemts no darba kārtības, jo debatas ir ne tikai par uh, tuvējo austrumu noteikumiem, bet arī par uh, sāsnāto gāzes jautājumu. Uh, Jurī kungs, viena minūte minēja zadina stop. E, Godātais priekšsēdētāja kungs. Čehijas prezidentūras ārlietu ministra runa man lika ārkārtīgi vilties. Es ceru, ka komisija rīkosies tomēr saskaņā ar uh, e, notikuma aktualitāti. Uh, Mirušo cilvēku skaits strauji pieaug. Ja mēs neko nedarīsim, tad nākamnedēļ to jau būs 1500. Ar Hamas ir grūti runāt, jo tā ir teroristisko organizāciju sarakstā iekļauta struktūra. Izraela ir mūsu draugs, mūsu partneris un būtisks starptautiskās sabiedrības dalībnieks. Tai ir jāievēro starptautiskās tiesības un noteikumi. Jāievēro ANO rezolūcijas. Ja viņi to nedara, tad tās draugiem un partneriem ir jāspēj nosodīt šādu rīcību un arī jādraud viņiem ar sankcijām. Nu, un tagad mēs šo uzstāšanos pārtraucam un dosim vārdu komisārai. Paldies! Es tagad runāšu īsi, jo tās bija ļoti garas debātes. Es vēlos sacīt, kā vidējā austrumu kvarteta locekli no četrus gadus. Es varu teikt, kā Eiropas Savienībai šeit ir loma, ko spēlēt, taču, protams, mums nav viss nozīmīgākā loma. Un dažkārt, protams, uh, Tas rāda eh, frustrācijas sajūtu mums visiem, taču it īpaši tādā sarežģītā brīdī, kur jūs gribētu uzreiz pārtraukt noturīgu uguns pārtraukumu, kā mēs to piedāvājam, bet eh, kas nevar tik ātri tikt panākts. Eh, lai gan es gribētu viss Eh, maz sniegt jums pēdējo informāciju, kur es saņēmu šobrīd, kas eh, apgalvo, ka avoti Ēģiptā, Ēģipte ziņo, ka Hamas reaģē labvēlīgi uz pēdējiem Ēģiptes eh, priekšlikumiem. Katrā ziņā kustība notiek, es neesmu pārliecināta, vai tas tik tiešām ir apstiprināts, bet būs Hamas preskonference vakarā pulkstens astoņos un cerams, ka lietas pavirzīsies uz priekšu, vismaz mēs to visu vēlamies. Otrkārt, ar visām bažām, kādas ir, mums ir vēl viena iespēja pēc tam turpināt darbu, eh, lai panāktu mieru, to mēs arī darām, esmu apņēmusies to panākt, kamēr esmu šī video austrumu kvarteta eh, locekle, mēs to varam panākt kopā, un mums ir arī jāpalīdz un jāpanāk. Eh, Palestīni, jāstiprina palestīniešu samierināšanās pūliņi, jo tas ir vienīgais veids, kā varētu pilnībā izvairīties un novērst gazas eh, anomālijas. Un līdz ko ir panākt uguns pārtraukšana, mēs varam darīt visu, lai varētu atjaunot pamat pakalpojumus iedzīvotājiem, kas ir tikuši pārtraukti. Taču pats svarīgākais, manuprāt, šobrīd ir nepieciešams pārtraukt šos, šīs destruktīvās darbības uzsākt rekonstrukciju un panākt mieru. Mēs esam jau ilgi par to runājuši priekšētētāji, tāpēc es neizplūdīšu pārāk gari. Taču es vēlos strādāt šādā garā, un tās ir tās labās ziņas, ko es varēju jums darīt zināms. Paldies, komisārs Kundze, un Jā, tās ir vienmēr problēmas, kad mums ir divas interesantas debatas vien pēc otras, un tagad mēs pāriem pie nākamās darba, darba, nākamā darba kārtības punktu, kas ir padu, komisijas un padomas paziņojumi par Krievijas gāzes piegādi Ukrainai un Eiropas Savienībai, un vispirms padomas vārdā dodam vārdu Vondras kungam.